Lai esiet sveicināti visi. Buenas tardes. Esiet sveicināti visi, dārgie kolēģi. Queridos y queridas. Dārgie kolē... kolēģi, dārgās kolēģis. Buenas tardes, vamos a... Un mēs ķersimies tagad pie mūsu darbā, lai dar cobertura lai mēs varētu mums atvēlētajā laikā aptvert visus darba kārtībā iekļautos punktus. Es vēlētos visus jūs sveikt un tā kā mums tikko notika koordinātors sanāksme tieši pirms sēdes, es gribētu sveikt vēlreiz visus deputātus, tārgos biedrus eh, komitejas locekļus, Lībe komitejas locekļus, sakarā ar jaunā darba cēliena sākumu. Pēc atvaļinājuma augustā, kas es ceru ir bijis pavadīts jauki, uh, pilnīgi visiem no mums un ka jums bija lielisks iespējas atkal no jauna uzlādēt eh, savas eh, baterijas un lai mēs varētu turpināt jau no darba cēlienu ar vislabāko formu, vislabāko veselību, ar pozitīvu attieksmi saskaroties ar mūsu darba kārtību, kuru mēs sākam, pie kuras mēs sākam strādīt eh, no šodienas. Mūsu darba kārtība ir ļoti intensīva un parlamenta darba kārtībā ir iekļautā parlamentāro grupu sanāksme, tai skaitā Lībe grupas sanāksme. Mums ļoti daudz pieprasījumu no citām grupām mūsu komitejas darba sakarā. Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja neviens neiebilst, tā ir pieņemta. Otrais punkts. Priekšsēdētāji paziņojumi. Es gribētu jums paziņot, ka koordinatori ir piedāvājuši iecelt deputātu Dijas Demērā kā referentu jautājumā par vīzu režīma liberalizāciju ar Taivānu. Deputāti Matjē kā referenti jautājumā par apvienoto nāciju šaujamieroču protokolu desmitā pānta ieviešana. Deputātu Morājas kā referentu nolīgumā ar Islandi un Norvēģiju par pievienošanos Eiropas konvenciju par starptautopējo palīdzību kriminālu tiesiskumu jomā. We are so happy about that. Un tā kā neviens nav iebildes, tad šie referenti tiek pasludināti par ieceltiem. Es arī gribētu paziņot, ka e, parlamenta ģenerāls sekretariāts ir iesniedz parlamenta struktūrām priekšlikumu sanāksmju kalendāram nākamajam gadam, ņemot vērā sanāksmju telpu pieejamību un tulkošanas dienestu pieejamību mēģināsim iegūt sev visas nepieciešamās, visus nepieciešamos sanāksmu laikus. Un līdz minimumam ierobežot sanāksmes pirmdienās un pēcpusdien, ceturtdien pēcpusdienās, lai mēs varētu nodrošināt vislabāko mūsu eh, komitejas deputātu, deputātu eh, klātesamību. Trešais punkts. Apstiprināsim iepriekšējo sanāksmu protokolus. Ja nav nevienas eh, iebildes, tad mēs tos paslutinām par pieņemtiem. Nē, Klaiskungs, Klaiskungs, jūs vēlaties iebilst? Paldies, priekšsēdētāji. Pas, eh, paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir. Uh, <clears throat> Runa par priekšsēdētāju paziņojumiem. Man šķiet, ka viens no koordinatoru sanāksmes darba kārdības punktiem ir jaunā punktu sistēma ziņojuma piešķiršanai. Vai iepriekšējā sanāksmē šis jautājums tika apspriests, vai ir izmaiņas attiecībā uz iepriekšējo sistēmu, vai jūs varētu mums paziņot to sīkāk? Jā, Klaskungs. Tik tiešām mēs eh, tikko noturējām koordinātoru sanāksmi, un šis punkts ir pieņemts bez iebildēm. To iepriekš pieņēma koordinātori, balstoties uz mūsu ierasto dehanta sistēmu, ko mēs izmantojam punktu piešķiršanai. Un mēs turpinām ierasto praksi, piešķirot dosie koplēmuma ziņojumos, starptautiskajos nolīgumos un pārējos jautājumos, ņemot vērā mūsu līdz šim ierasto praksi un dehanta sistēma. Klaisa kungs. The... Paldies priekšsēdētāji, man būtu specifisks jautājums attiecībā uz ziņojumiem, kas nevienu neinteresē. Parasti neviena grupai nevajadzētu maksāt savus punktus um, pār šiem ziņojumiem, taču nekad nav notikušas konsultēšanās ar pie grupām nepiedarošajiem deputātiem, un nekad viņam nav jautāts, varbūt viņus interesē šāda veida ziņojumi. Tā ir problēma tiem, kuriem ir ļoti lielas grūtības kļūt par referentiem. Es arī gribētu, lai nākotnē tiktu uzdot šis jautājums pie grupām nepiedarošajiem deputātiem. Este es un asunto que ya discutimos. Jā, tas ir jautājums, kuru mēs jau apspriedām sasaukuma sākumā, kad mēs izveidojamies kā komiteja un pamata no vienošanās bija, ka nepieprasīto, nepieprasīto ziņojumu piešķiršana nepatērē punktus un šajā gadījumā. Ir jāņem vērā koordinatoru viedoklis, jo nekādi punkti šeit netiek tērēti. Būs otilkungs jūs. Ja es varētu arī izteikties, tad es saprotu, ka tad, kad politi neviena politiskā grupa nevēlas eh, ziņojumu, tad tas tiek piešķirts grupām bez. Uh, punktu ņemšanas. Tomēr ir bijuši gadījumi, es zinu, kā tautas partijas koordinators vienu tādu, kad grupa vienpusīgi izlēma atsacīties no savas kārtas šim ziņojumam par labu eh, eh deputātam no nepiedarošajiem, lai lai arī pie grupām nepiedarošie deputāti sajustos iekļauti komitejas darbā. Un es arī ceru, ka citi kolēģi no citām grupām saprātīgi un dāsni izturēsies pret šo jautājumu. Jā, paldies par skaidrojumu un konkrēto gadījumu. Es saprotu, ka tad, kad jāpiešķir ziņojums, ko neviens nevēlas, tad tas netiek piešķirts saskaņā ar ierasto punktu sistēmu mēs atgriežamies, mēs izmantojam šo sistēmu par punktu nepatērēšanu, bet ņemsim vērā būsu tilkunga sacīto. Vai būtu vēl kāds komentārs šajā sakarā? Jā, priekšsēdētāji. Iespējams, ka esmu jauns pie grupām nepiedarošajos deputātos, bet tomēr uh, Eh, tas veids, kā viss šeit ir sakārtots, ir izraisa izbrīnu. Eh, izrādās, eh, ka, ka mūs tieši tik tiešām uzskata par idiotiem, jo mēs nevaram būt pat koordinatori. Šis punkts ir apspriests jau vairāk nekā vienu reizi, nav nekādas vajadzības atkal sākt visu no sākuma un atsākt diskusijas kas mums bija uzsākot sēdi, sē, sesijas pirms gada, Es redzu, ka Alvaro kungs ir pācēlis roku. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju piebilst, Saiman, atdodiet mums dažus no saviem punktiem, mēs ļoti labprāt to sadalīsim. Un e, kāpēc tad, kad e, mums būs balsošana ar elektroniskajām kartēm, vai mēs varētu pārbaudīt, kā kartes darbojas, jo manā priekšā mirgo sarkanā gaismiņa? Asking, you... Vai jūs lūdzat tehnisku palīdzību? Okay. Let me see, let me see, let... Paskatīsimies. Let me see, just, just, just a second. I think, I think we all need... Man šķiet, ka mums visiem ir jāizvelk mūsu balsošanas kartes. Dariet to, lai mēs varētu pārbaudīt, vai sistēma darbojas. Yep. Yes. A... Vai mēs eh, veiksim izmēģinājumu balsojumu? Izmēģinām. Vai viss darbojas? Did it work? Too many greens voting. Pārāk daudz zaļo balso. Trīs pār daudz. Kā tas tā var būt? Shall we, eh? shall we, shall we give it a second try? Vai mēs izmēģinām uh, otro gājienu, otrais uh, gājiens izmēģinām? Balsojam.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 Runātājiem neslēgts mikrofons. Problēma ir sistēmā. The, the problēma ir sistēmā. Ja mēs problēmu nevaram atrisināt, tad mums būs jāveic īpaša atskaitīšana. Eh? See. Yeah, I think, I see that if, if, if there is, if there... Ja ir kāda šaubīga situācija, tad mēs to atrisināsim skaitot balsis. Well, well, well, we have covered the... Un tādējādi mēs esam tikuši galā ar sākotnējiem punktiem, un tagad pāriesim pie punktiem pēc būtības. Pirmais no tiem ir parlamenta pozīcija par 2011. gada uh, budžeta projektu pēc uh, padomas grozījumiem. Es, eh, kā, kā referents, atdodu sapul, dodot sapulces vadību Sofijai Intveldē šobrīd, jo tas ir mans ziņojums. Sofija, lūdzu. Okay, thank you, um, colleagues. Paldies, kolēģi, sāksim balsojumu. Un nāksies iztikt bez elektroniskās balsošanas sistēmas, tāpēc celiet rokas augšā, augstu augstu, lai ar tās labi saskatīt. Tad sāksim ar pirmo 56.08, kas par pret atturās pieņemts. 5609, kas par pret atturās pieņemts. 5610, kas par pret atturās pieņemts. 5611 un 5612 tie ir identiski, kas par pret atturās pieņemts. 5613 un 5613, kas par pret atturās pieņemts. 5614 atkrīt, 5615, 5616, kas par pret atturās pieņemts, 5617, kas par pret atturās pieņemts, 5618 un 5619, kas par pret atturās pieņemts. 5620, kas par pret atturās pieņemts. 21. kas par pret atturās, manuprāt, noraidīts, saka priekšētāji. Tā kā elektroniski nevaram pārbaudīt, būs uh, jāskaita rūpīgāk, kas par kas pret. Jā, tagad ir skaidrāk, ka ir noraidīts. Tā kā elektroniskā sistēma nedarbojās, lūdzu, balsojiet pilnīgi skaidri, lai mēs varētu visu skaidri redzēt. 22. kas pār, kas pret atturās, noraidīts. 5, 6, 4, 6 kompromisa grozījums, kas par pret atturās pieņemts 5623 un 5624 un 5625 līdz ar to atkrīt, 26 ir atsaukts, 5627 līdz ar to, kas par pret atturās pieņemts 5600, 5628, 5629, 5630, 5631 visi vienādi, kas par pret kas pret atturās pieņemts, 5631, kas par pret atturās noraidīts, 5601, 5632 un 5633, kas par pret atturās pieņemts, 5634, kas par pret pret atturās noraidīts 5635, kas par pret atturās noraidīts 5636, kas par pret atturās noraidīts 5602 un 5637, kas par pret pret atturās pieņemts 5605, kas par pret atturās pieņemts 5638, kas par pret atturās. Balsosim vēlreiz, lai būtu pilnīgi skaidrs. Lūdzu, celiet rokas, kas par pret. Okay, abstentions. Saturās noraidīts. 22 balsis pret 18 pār bija. 5606, kas par pret atturās pieņemts 5604, kas par pret atturās pieņemts 5639, 5640 arī atkrīt, 5603 un 5641 identiski, kas par pret atturās pieņemts 5647 kompromisa grozījums, kas par pret pret atturās pieņemts 5, 6, 4, 2 līdz ar to atkrīt. 5, 6, 4, 3, kas var pret atturās pieņemts 5, 6, 4, 4, kas par pret atturās pieņemts 5, 6, 0, 7, kas par pret atturās pieņemts 5, 6, 4, 5, kas par pret pret atturās pieņemts. Tālāk atzinuma projekts. Pirmais grozījums Veržā kundze. Zaļā grupa ir pieprasījusi dalīto balsojumu. Balsosim par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Otra daļa. Kas par? Kas pret? atturās arī šī daļa ir pieņemta. Otrais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Trešais, kas par pret atturās pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts Līdz ar to ceturtais grozījums atkrīt. Tagad jābalso par piekto grozījumu, kuram ir arī mutisks grozījums no referenta. Vai kāds iebilst? Nē? Tad balsojam par piekto grozījumu kopā ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Sastais grozījums par pret atturās pieņemts. Septītais Kalers kundze lūdzu. Jā, man ir mutis grozījums pie septītā grozījuma pēc as identified in the Stockholm program pievienot and the Lisbon Treaty. Tātad tur būtu rakstīts it īpaši tie, kam ir jauns pilnvars, kā noteikti Stokholmas programmā un Lisbonas līgumā. Jā, skaidrs, paldies. Vai ir kādi iebildumi? Tad balsojam par septīto grozījumu ar mutisko grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Devītais grozījums, kas par pret atturās vajadzēs pārbaudīt vēlreiz, kas par. Kas pret? Nē, nu, skaidrs ir pieņemts šis grozījums. Devītais grozījums, kas par pret atturās pieņemts kompromisa priekšlikums numur divi, kas par pret atturās pieņemts pie 11. grozījums atkrīt, 12. grozījums, kas par pret atturās pieņemts, 13. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Par 14. nebalsojumu, par 15. tagad, kas par, kas pret atturās pieņemts noraidīts. Tad tālāk trešais kompromiss grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk galīgais balsojums. Un šķiet, ka elektroniskā sistēma atkal darbojas, tad galīgo balsojumu varēsim veikt ar elektronisko sistēmu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu 38 pār 1 pret 2 atturās. Paldies, kolēģi! Dear colleagues, dear... Cienējamie kolēģi, turpināsim darbu. Un tagad mēs skatīsim nākamo darbu kārtības punktu, darbu numuru 5, īstenošanas pasākumu TFTP2 līgumam. Tas ir informatīvs punkts, uzklausīsim komisiju par īstenošanas pasākumiem TFTP2, ko pieņēma, pieņēmām ar balsojumu jūlijā. Mēs zinām, ka priekšsētājs Pūzeks ir aizsīs vēstuli Rozo kungam un lūdzis komisijai nāk klājā ar īstenošanas pasākumiem vispirmām kārtām ieceļot Eiropas Savienības pārstāvks minēts 12. punktā šajā līgumā, paturot prātā lūgumu, ko ir izteicis parlaments savā rezolūcijā saistībā ar neatkarīgas personas iecelšanu, lai pārskatītu datu iegūs operācijas. Un otrs elements ņemot vērā tehniskās modalitātes, kas minētas 4. pantā, un modalitātes, kādas ir kopīgajam pārskatam, proti tam, kas ir jāizteno pēc pirmiem sešiem mēnešiem pēc TFTP līguma stāšanās spēkā. Tātad noklausīsimies, kas sakāms komisijai. Sveicam Žokimu Munies Almeidu, Lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsētāji. Man ir liels prieks, ka varu jūs šodien informēt par pēdējiem noteikumiem īstenojot FTP nolīgumu, kas stājās spēkā 1. augustā. Mēs saprotam, ka jūs ļoti interesēti uh, lai nodrošinātu, ka šis līgums tiek īstenots tā, kā to vēlējās visas puses, un, protams, jūs esat arī tiesīgi interesēts par to, lai saņemtu visu attiecīgo informāciju par šo tēmu. Un komisija uzskata par savu pienākumu jūs regulāri informēt par šo lietu. Tomēr vienlaikus es aicinātu izprat no jūsu puses, ka konkrētās operāciju detaļas par TFTP programmu nevar tikt apspriestas atklātā formā, tādā kā patreizējā sanāksme. Ja nepieciešams, mums būs jāizmanto mehānismi, ar kuru mēs apmainamies ar slepenu informācijas institūciju starpā, un es labprāt sniegšu papildus informāciju par neatkarīgā uzrauga nozīmēšanu un sagatavošanos pārskatu procesam saskaņā ar 13. pantu līgumā un Eiropola darbu īstenojot līgumu dzīvē. Sākumā par šo neatkarīgo uzraugu. Pirmais, ko es vēlos minēt, ir par šī uzrauga iecelšanu saskaņā ar līgumu 12. pāntu. Šī uzrauga uzdevumi ir tehniski pēc raksturu, viņam vai viņai jāuzrauga datu ieguve un datu piekļūt FTP datu bāzē. Uh, uzraugam būs tiesības bloķēt meklējumus, ja nebūs pietiekami pierādījumi, lai meklētu un identificētu kādu personu. It īpaši uzraugam būs jāpārliecinās, vai pietiekam sasaist starp informāciju, kas tiek meklēta par konkrētu personu un konkrēto terorismu izmeklēšanas lietu. Tāpat, kā tas paredzēts 12. pantā, cilvēku, kuru komisija iecel šajā amatā, viņam ir jāsaņem atļauja no ASV. Komisija atzīst, ka šī gada 15. septembris ir nospraus kā termiņš pieteikumu iesniegšanai. Kad būsim saņēmuši visus iesniegumus, mēs eh, efektīvi sāksim atlases procesu Mēs informēsim Liba komiteju par kopējo TFTP līguma īstenošanas procesu un it īpaši par to, kā tiek izvēlēts neatkarīgais uzraugs, tāpat iesniedzot kandidātu sarakstu un tā cilvēku vārdu, kas tiks izvēlēts. Ņemot vērā, ka šī informācija ir jutīga pēc rakstura, tad tās tiks sniegta saskaņā ar mehānismu, ar kuru tiek nosūtīta slepena informācija starp mūsu institūcijām. Neatkarīgs uzraugs ir iecelts uz pagaidu laiku, kamēr noris rekrutēšanas process šim amatam. Saskaņā ar paziņojumu, kas tika izsniegts iepriekšējā piekdienā no Milstrum, šī atlases daļa tika pabeigta iepriekšējā nedēļā, un lai gan nevaru informēt, kurš cilvēks ir izvēlēts, bet mēs uzskatām, ka viņš ir pietiekami pieredzējis, lai īstenot sev uzticētos pilnvaras saskaņā šo līgumu, un šīs cilvēks ir saņēmis atļauju no ASV ārs iestādēm un tāpat arī nepieciešamās pielaides, un jau ir sācis savu, pildīt savu samatu pienākumus. Es esmu pārliecināts, ka jums ir ļoti daudz jautājumu par līguma darbošanos sākotnējās fāzēs un par neatkarīgā uzrauga darbību. Es esmu redzējis, ka šie jautājumi jau ir iesniegti arī rakstveidā komisārai Malstramai. Esmu pārliecināta, ka viņa stuvākajā laikā atbildēs uz jūsu jautājumiem. Kā jūs zināt, saskaņā ar 13. pantu līgumā kopējā izpārskats tā darbībā ir paredzēts, un jebkurā gadījumā pirmais šāds pārskats notiks pusgadu pēc datuma, kad līgums stājas spēkā. Šis pārskats it īpaši pievērsīs uzmanu, uzmanību tam, cik daudz finanšu darījumiem ir gūta piekļuve, par to, kādu informāciju ir sniegušas trešās valsts dalībvalsts Eiropols, par to, cik efektīvi darbojas līgums, par lietām, kurās informācija ir izmantota, lai novērstu finansējumu terorismam un arī par datu aizsardzības specifikācijām, kas minētas līgumā. Saskaņā ar 13. pāntu Eiropas komisija iesniegs ziņojumu parlamentam un padomēji pēc tam, kad pārskats tiks pabeigts. Jūs noteikti zināt, ka šajā pārskata procesā būs iekļauti pārstāvji no divām datu aizsardzības iestādēm, un vismaz viens no tiem būs no dalību valstis, kur ir novietots nozīmētais nodrošinātājs. Un Jakobs Konstants ir nosūtījis ziņojumu, un tā kopija ir iesniegta jums, kurā ir teikts, ka Beļģijas un Nīderlandes datu aizsardzības iestāžu pārstāvi ir gatavi iesaistīties šajā procesā. Mēs sāksim gatavoties šim pārskatu procesam nākamo mēnešu gaitā. Uh, un konsultēsimies ar pārstāvjiem pirms izlemsim par pārskatu modalitātēm kopā ar ASV varas iestādēm. Protams, mēs nodrošināsim, ka jautājumi, kurus jūs esat iesnieguši un iesniegsiet nākotnē, tiks ņemti vērā pārskata laikā un ka uz tiem tiks sniegtas atbildes ziņojumā, kas tiks sagatavots pēc pārskata procedūras pabeigšanas. Tālāk par Eiropola lomu. Līdz 1. augustam Eiropols bija gatavs pildīt uzdevumus, kurus tam uzticēja likumdevējs at attiecīgajā laika posmā, it īpaši attiecībā uz tehniskajām modalitātēm Eiropas apstiprināšanas procesam saskaņā ar 4. līgumu Par to tika panākt vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV 30. jūlijā pēc konsultācijām ar Eiropolu. Šīs tehniskās modalitātes ir saistītas ar atvēlētas vienības izveidi Eiropolā un elementiem, kas nepieciešami pārbaudas procesai, parasto pārbaudas procesu ilgumu, drošības un slepenības mehānismu izveidi un pasākumiem, kas jāizveido Eiropolam saskaņā ar 4 pantu. Un tas ir slepens dokuments, bet to var iesniegt jums, ievērojot pārstās procedūras, kas tiek ņemts ārā, daloties slepenā informācijā. Un ir izveidot šāda vienība Eiropola operatīvajā nodaļā, lai pildītu jaunos uzdevumus, kas paredzēti līgumā. Pieredzējuši cilvēki šajā darbā no Eiropola jau patreizējās antiterorisma vienības ir iesaistījušies šajā vienībā. Viņu galvenā atbildība ir izvērtēt ASV lūgumus un sniegt informāciju Eiropolam par to, kā tiek pildīti uzdevumi, kas paredzēts 4. pantā. Jaunā vienība no 9 arī pildīs to, kas ir rakstīts 9. un 10. pantā, kur ir paredzēts par informācijas apmaiņu starp Eiropolu un ASV TFTP. Šīs normas ir neatkarīgas no 4. pantā paredzētā apstiprināšanas procesa un ļauj Eiropolam attīstīt augstāku kompetenci un zināšu līmeni, lai cīnītos pret finansējumu terorismam. Un tas ļaus izstrādāt dziļāku izpratni par kontekstu, kurā tiek izteikti ASV līgumi, un arī pilnveidos Eiropola spējas tematikas jomā, kas jau tā sastāda ļoti nopietnu Eiropola mandāta daļu. Jauns analīzes darba fails ir izveidots Eiropolā, lai droši apstrādātu un uzglabātu ASV lūgumu saskaņā ar 4. līgumu punktu un ar to saistīto dokumentāciju. Informācijas apmaiņa ar ASV saskaņā ar 9. un 10. pantu arī tiks glabāta šajā analīžu darba failā. Ņemot vērā sākotnējo pieredzi, mēs saņēmām pirmo ASV lūgumu saskaņā ar 4. pantu. Tas tika saņemts augusta pirmajā nedēļā, un pēc Eiropola apstiprināšanas šīs lūgums tika pilnvarots. Un tika noteikts informācijas sniedzējs, un gan datu aizsardzības pārstāvi, gan Eiropola uh, datu nodaļa nodrošināja konsultācijas un palīdzību. Un ASV Finanšu ministrija sniedza nepieciešamo informāciju saskaņā ar 9. pantu, un procesi, kas parāda 4. un 9. pantā, noris glūdi saskaņā ar visām līguma prasībām, un šobrīd es vēlos lūgt jūsu izpratni, jo es nevaru sniegt papildus operatīvus datus par šiem notikumiem tik atklātā sanāksmē, kāda mums šeit ir sarīkot šodien. Paldies par uzmanību! Thank you! Jūs paldies, priekšsēdētājs! Paldies mūsu darmēdz kungam, jā, redzu, ka vairākas rokas jau pacelšās, vairāk deputāti grib izteikt komentārus. Vispirms, Sepals kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Man pavisam godīgi jāsaka, nezinu, nu vai pozitīvi pārsteigta par Almēdas kunga ziņojumu, jo Mm, tiešām esmu pārsteigta, ka lūk, tik strauji lūk sistēma jau darbojas, tā ir vietā, mēs esam pieraduši pie citāda veida darba kārtības. Es tikai gribēju patiešām pārliecināties, ka pareizi sapratus, tāpēc pārveicāšu, vēl vienreiz, jo, nu, jāsaka, no dažādām sarunām ļoti labi zinu, cik ļoti detalizēti sarežģīts ir šīs uh, nianses, šīs modelācijas. Grūti panākt to, ka darbojas šī struktūra, piemēram, Eiropa, liet, Eiropa lietvaros. Un tomēr uh, saprotu tagad no jums tā, ka kopš 1. augusta ir iespējams ne tik vien nodot ASV datus, bet gan arī Eiropa var pilnā apmērā uh, informāciju Eh, izvērtēt, kas tiek pieprasīt, un to arī dara. Un tikai tad šie dati tiek nosūtīti no Eiropola puses. Tās ir mans jautājums, vai tā ir. Un otrs papildi jautājums attiecībā šo kontrolēru, jeb uzraugu, kas šobrīd ir atbildīgs par uzraudzību, vai tad Eiropas parlamentam uh, Ne, vai te neatcerieties, ka Eiropas parlaments vēlējās uh, līdzdarboties šīs personas izvēlē? Tas ir mans jautājums, vai tad beigu beigās tomēr uh, pieredzes izvērtēšana vēl tie ir paredzēta, jeb komisija tomēr grasās uh, šī cilvēka pieredzi izvērtēt pati un pēc tam tikai likt mums priekšā jau gatavu kandidātu? Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Pēbers kundze, paldies. Nu, man jāatzīst, ka es biju starp tiem, kas gribēja saprātīgu nolīgumu noslēgt. Un, nu, jāsaka, toreiz man bija žēl, ka notika tā, kāds notika, bet šobrīd man tomēr ir vairāk, nu, bāžas radušās. Es redzu, kas noticis līdz šim, un tas man liek domāt par pārskatāmību šai procesā. Kā tad process turpināsies, arī par to man ir bažas. Komisāra Malmstrēma pieminēja gan ka pagaidām uz pagaidu pamatiem ir iecelts šāds uzraugs. Jūs pieminējāt šo pēcpusdienu, ka nevarat atklāt šīs personas vārdu. Es saprotu, ka tas acīm redzot ir viņš, jo jūs lietojāt vietnieku vārdu viņš. Tātad tas ir vīrietis. Bet tas nebija tas, ko īsti gribēju vaicāt. Es nebiju interesēta šīs personas zīmumā, bet es gribēju vaicāt, kāpēc jūs nevarat šīs personas vārdu atklāt? Kāpēc šī personas vārdam jāpaliek noslē, noslēpumā? Un kas tad notiks ar šo procedūru pēc tam tādā gadījumā? Kā tad nodrošināsim procedūras pārskatāmību? Es domāju, ka tā zināmā mērā šis fakts ir pretrunā ar nu, to, ko mēs prasījām. Gribu arī pieminēt vēstuli, ko Buzekungs nosūtīja jums. Uh, lūdzot parlamentu iesaistīt šajā procesā, lūdzot informēt parlamentu par kandid trījums kandidātu uzvārdiem tā, lai arī mēs varētu dot savu ieguldījumu šo personu atlasē, šīs ierēģiņa atlasē. Un es tiešām vēlos saprast, protams, kad jūs grasaties šo procedūru pilnībā noslēgt, kad šī persona būs beidzot atlasīta un iecelta, un arī saprast, cik lielā mērā šī procedūra būs pārskatām, pārskatām jeb nē, Un tad vai parlaments būs iesaistīts vai nē, jo, ja pareizi atceros un um, gribētu domāt, ka atmiņa man nepievēļ, tas bija viens no priekšnosacījumiem, ko parlaments noteica tajā brīdī, kad dev savu jāvārdu nolīgumu parakstīšanai. Mums nepatiktu šobrīd redzēt to, ka lūk, notiek uh, kaut kādos veidos, uh, kom, parādās komisijas mēģinājumi izvairīties no šāda veida priekšnocīzījumu pildīšanas. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Arī Alvaro kungs ir pacēls roku. Nē, jūs nevēlaties runāt? Paldies, priekšsēdētāji! Es jau dzirdēju, ko kolēģi teica, tas tiešām bija ļoti pamatot. Man nav daudz ko piemetināt, bet uh, es tikai varu teikt, ka viņiem izteikti piekrītu. Uh, Mēs ar labticīgi centāmies sadarboties, īstenot šo sadarbošanos ar divām iestādēm, bet tā viņš šķiet, ka, nu, tā tas viss nav no otras puses. Parlaments ir ticis ignorēts, arī parlamentam vajadzētu kontrolēt šo personu. Nu, šķiet, ka tas nav tas, ko mēs gaidījām no šī procesa. Un pat arī attiecībā šo pagaidu iecelto ierēdnes īsti nesaprot šo noslēpumainību. Vēbers kundze arī norādīja uz turpmāko procedūru, uz to, kā notiks iecaušanas process, cik tas būs pārskatāms. Jā, tas man arī ļoti interesē un te gribētu lūgt komisijas komentārus. Ir taisnība, jā, te iznāk, ka lūk, mēs burtiski kā raisietām acīm no, ieceļam kādu šajā matā. Bet mēs tomēr gribētu pārliecināties, ka cilvēks, kas darbojas šajā matā, atbilst arī mūsu noteiktajiem standartiem, ne tik vien komisijas kritērijiem. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Robert, lūdzu. Nu, izklausās gandrīz kā tāda konspirācijas teorija attiecībā uz datu aizsardzības noteikumiem, attiecībā uz šo personu. Tad kas tad te ir svarīgāks? Mēs pat īsti nezinām, vai šī persona pat eksistē atklāt sakoties. Katrā ziņā to nezinu. Līdz ar to man liekas, ka nu, uzvaru mēs esam guvuši pirms tā uzvaru, ko guvām pirms vasaras brīvdienām, nebūtu tik liela viss nav. Divi punkti. Protams, ka 12. pants prasa, lai tiek iecelta šajā matā tāda persona, kas ir pilnīgi procesā, kurā pilnībā iesaistīts Eiropas parlaments un šī komiteja, un tāpēc mums ir pilnīgi noteikti jāzina, ka šāda persona ir iecelta, kas tā ir par personu un tā, personu un tā tālāk. Mēs nedrīk, nevaram to apiet, eh, ieceļot šobrīd pagaidām kādu pagaidu personu un tam līdzīgi. Es domāju, ka mums ir jābūt striktiem attiecībā uz šo punktu. Bet ir arī vēl divi punkti, ko gribēju minēt. Pirmām kārtām mēs vaicājām Buzekungam uzsākt dialogu ar kongresu par transatlantisko datu aizsardzības uh, likumu, jeb noteikumiem, un es domāju, būtu labi atkal šo lūgumu atkārtot un vaicāt, vai kaut kas ir sācis not notikt. Un otrs, par Eiropolu runājot. Tas ir punkts, kas nav tik daudz jautājums komisijai, kā gan jautājums mums pašiem, respektīvi, vai mums nevajadzētu pavaicāt, vai Eiropas eh, kopiena tiesa ir pieņēmusi lēmumu, uh, liet, lēmumu vai tā attiecībā uz Eiropolu izveidi, kā struktūru, jo mēs zinām, ka mēs kā zaļie bieži vien pirms vasaras brīvdienām jau uzdevam šo jautājumu un vienmēr mums atbildēja, ka nē, nav bijis pietiekam daudz laika un tā tālāk, bet es domāju, ka būtu ļoti labi tomēr zināt, vai šāda veida transfēra sistēma, piemēram, šāda nolīguma tam līdzīgi atbilst uh, jaunajiem līguma noteikumiem. Un es tiešām ļoti augstu vērtētu to, ja šī komiteja mani atbalstītu un uzdot jūri, jūri komitejai šādu veidu jautājumu, jeb uzdevumu. Paldies! Ernsta kundze. Paldies priekšādātāji. Nu, es arī esmu izbrīnīta. Visu šo laiku līdz pat līdz vasarai mēs runājam par, tūk, par to, ka lūk, visam jābūt pārskatāmam šai nolīgumā, visur jāiesaista parlaments un tā tālāk, un tika saņemt solim, ka tāds arī notika simts tūkstoši reizes par turnēm, bet lūk, pēkšņi viss ir slepeni, un tāpēc gribu vaicāt, no kura brīža tad uh, sākas šeit šie noslēpumi un slepeni. Un ko tas gal galā nozīmē mums, vai tiešām mēs vienmēr dabūsim šādus ziņojumus, tā kā tagad jūs sakat, lūk, kur visu laiku teiks, to es jums nevaru teikt, šito nevaru teikt, šito nevaru teikt, vai tā mēs varam teikt, ko tad jūs varat mums teikt? Nu, varbūt tad lūdzu tiksimies pie kafijas ar deputātiem, nu, slāgtā vidē, nu, atrisināsim šo jautājumu, tā lai nebūtu šīs slepenības. Es tomēr gribu vienreiz precizēt šo jautājumu, man tas īsti nav skaidrs. Un otrām kārtām, otrs jautājums kas man arī liekas dīvaini, ka Eiropola ir eh, ekskluzīvas tiesības uz šo, ka tas uzreiz ir tik spējīgs visu darīt. Lūk, no 1. augusta visu tas varēja izdarīt, uzreiz jau viss bija skaidrs, un šis uzma, svarīgais uzdevums jau tiek pildīts, un tā tālāk tā joprojām. Vai tas nozīmē, ka Eiropola jau no paša sākuma bija gatavs to darīt? Gribu šeit dzirdēt jūsu precizējumus. Nu, pavisam tādā draudzīgā kārtā gribu lūgt šo, jums šo precizējumu. Paldies, saka priekšādātājs Busatilkungs. Paldies, priekšādātāji. Nu, mans viedoklis ir šāds. Tas ir nedaudz pozitīvāks varbūt nekā iepriekšējiem runātājiem. Nu, maigi runājot. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir padarīts, ļoti īsā laika periodā kopš šī nolīguma spēkā stāšanās – Gribu pateikties komisijas pārstāvim par to, ka viņš mūs informēs par to, kas noticis šajā īsajā laika periodā. Un arī jūtos apmierināts ar to, ka ir paveikts tieši tik daudz. Nu, protams, ne jau viss ir paveikts, bet to arī nevarējām ekspekt gaidīt. Es domāju, ka mums tomēr jāatzīst, ka ļoti daudz darba ir paveikts, un tas noticis ļoti īsā laika periodā. Tas pirmais, ko gribēju teikt. Otrām kārtām Mums jābūt ļoti piesardzīgiem un ar respektu jāizturs pret eh, katras iestādes kompetenci. Mūsu loma ir ļoti skaidra. Mums ir šīs parlamentārās uzraudzības kontrola, pārbaudas funkcija attiecībā uz komisiju. Nu, tā es izprotu mūsu kā parlamentu lomu un jāsaka, eh, pilnīgi noteikti vēlos šo lomu sev arī paturēt, bet tepat laikā tas nenozīmē, ka mēs varam par mūsu kompetenci padarīt kaut kādas tādas lietas, kas piedara komisijai. Nu, piemēram, kā tas noteikts šai nolīgumā, nedrīkstam kāpt pāri savām kompetencēm, iet pārāk, jo citādi radīsies ļoti neviennozīmīga situācija. Tāpēc varbūt, lai viss norisinās tā, kā tam jābūt, ļausim komisijai darīt viņu darbu, to, to darbu, kas ir viņu kompetencē, un pēc tam apspriedīsim šo darbu un izdarīsim savus politiskos lēmumus un secinājumus un izvērtējumus, pamatojoties uz informāciju, ko komisija mums sniedz. Uh, Es negribu teikt, protams, ka mēs vienmēr būsim viensprāts ar komisiju, nē, nebūt, un eh, tā tas ir, to par to liecina arī mūsu pieredze iepriekš, bet tāpat laikā es domāju, ka mums vajadzētu respektēt to lomu, kas komisijai piešķirta. Un tad, tālāk pamatojoties uz komisijas informāciju, mēs varam izdarīt tālākus lēmumus un secinājumus. Paldies, Bronsa kungs! Paldies, priekšādātāji! Vai komisijas pārstāvs varētu mums pastāstīt, vai vismaz atgādināt, ja viņš mums jau to arī pastāstīs, vai saskaņā ar pēdējo nolīguma norakstu ASV var brīvi nodot informāciju, kas saņemta no Eiropas Savienību trešām valstīm? it ja īpaši tām valstīm, ko tā uzskata par saviem sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Ja ASV tādas tiesības ir, tad varētu rasties eh, pr problēmas, ka šī informācija varētu tikt izlietot nepiemēroti, piemēram, lai eh, dar, izdarītu kriminālu nodarījumus, kā piemēram nesenā slepkavība Duvajā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Itvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es, piln, es piekrītu tam, kas tika teikts, ko teica daudz man kolēģi. Arī es esmu pārsteigta un sarūktināta par šo slepenību, ko izrāda komisija. Būsutilkungs teica, ka mums vajadzētu respektēt komisijas lomu un kompetences. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu respektēt arī pilsoņu tiesības, un komisijai arī vajadzētu respektēt pašai savu lomu un atbildību ne tik vien šai starpiestāžu sistēmā, bet arī savu atbildību pilsoņu priekšā. Un tas savukārt nozīmē pēc iespējas lielākas pārskatāmības nodrošināšanu. Ne absolūts pārskatāmības, ne, bet pēc iespējas lielākas pārskatāmības nodrošināšanu. Un es domāju, ka te ir komisijai jāizrāda kaut kāda griba Tāpat laikā tā varēja nodot banku datus par miljoniem Eiropas pilsoņu ASV e bez jebkādām garantijām, un tagad kontrastā tam visam ir šī pēkšņā slepamība attiecībā uz uh, personu, kurai par, kuras uzdevumus ietilpst šo datu transferu uzraudzību. Manuprāt, tā ir kaut kāda pasaule, kur viss ir ar kājām gaišā. Es gribētu zināt, kas ir šī par persona. Es gribētu arī visu šo procesu spēt pārbaudīt. Un gribu te izteikt vēl vienu lietu. Te mēs runājam arī par uzticēšanos starp iestādēm. Es domāju, ka ka komisija ļoti labi zina, cik ļoti lielās grūtībās mēs iepriekš esam nonākuši, eh, kad mēs runājam par šī nolīguma pieņemšanu. Daudz personas piekrita tam ar ļoti lieliem aizspriedumiem un eh, iero, reiz, nevēlēšanos. Un šobrīd, jāsaka, es arī nezinu vairs, vai es pareizi, pareizo izvēlu izdarījusi, jo es nezinu, vai es varu uzticēties komisijai, vai tā ir pelnījusi man uzticēšanos ne tikai šai gadījumā, bet arī attiecībā uz nākotnes lietām un dokumentiem, jo ar vienu šādi dokumenti parādīsies mūsu priekšā. Es nezinu, vai var jums uzticēties, nevar jums akli uzticēties viennozīmīgi, ja viss, ir, eh, ja viss pēdējais tagad ir jāuzrakst uz papīra vārdu pa vārdam, un jūs to, ko mēs esam savā starpā nosprieduši, tomēr nevēlties īstenot. Es domāju, ka komisija sieviete ir izdarīt vairāk centienu, lai parādītu sev kā Eiropas parlaments sabiedroto, kā uzticam sabiedroto, un tas viss jāsāk ar pārskatāmības nodrošināšanu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Homajers kundze. Priekšsādātāji godātie kolēģi, es esmu pārsteigta par to, ka darbs ir knapi vispār tikai iesācies. Komisija lūk jau pirmajā brīdī saņem neusticības izteikumus. Es domāju, varbūt vispirms jāļauj komisijai ļaut sākt strādāt. Mēs esam izteik, izteikšies ļoti kritiski par šo nolīgumu, bet domāju, ka komisija nākamajā reizē pilnīgi noteikti centīsies īstenot visus tos mūsu ierosinājumus, ko izteiksim šoreiz. Un komisija, manuprāt, eh, izrāda vēlmi ņemt vērā mūsu teikto. Nu, es saprotu, ka šis noslēpums varbūt šeit ir mazliet pār, pār, pār, pārliet, pārāk liels. Es varbūt kā parlamentārieti īsti labi pat nezinu, kur no šīm personām varbūt tad būtu atbilstīgi šai konkrētai uzraudzības e, pozīcijai. Komisija taču gaugulā ir eksperti, kas izvēlēsies šo personu, izvēlēsies ekspertu, izskatot šīs personas kvalifikācijas. Es domāju, ka mm, mēs jau par to esam savu lēmumu izdarījuši, ka komisija ir šīs tiesības. Uh, Un, e, jā, tas, ka mēs nezinām šo vārdu, nu, tas, manuprāt, man droši vien šis vārds arī neko daudz neizteiks, bet arī te gal galā mēs nevarēsim izdarīt to lēmumu par to, vai šī persona tad ir īstais cilvēks vai nē. Nu, ja vien es šo personu nepazīstu. Bet es domāju, ka komisijas vidū ir tie speciālisti, eksperti, kas pie šiem jautājumiem strādājušies, ka, strādājuši, kas izvērtējuši konkrēto personu un varbūt mums vajadzētu, nevajadzētu jau profilaktiski paust neusticību komisijai, bet gan drīzāk ar tādu mieru uztvert šo situāciju, tieši tā kā Bustila kungs teica, un pēc pāris mēnešiem tad tiešām skatīties uz to, kas tad ticis izdarīts, un tad vēsu prātu to visu apsvērt, izteikt kritiku, gaidīt uzlabojumus un tā, bet darbs taču šobrīd ir tikko sācies, un jāsaka, komisijai pat nav droši vien bijis iespējas īpaši informēt parlamentu par visu šo plašo darbu, kas tīti paveikts, un kas nu pat, nu pat pat ir tikai sācies, jo nu jau tikai pāris nedēļas darbojas šī schēma un darbs, un līdz ar to es arī tā šo ziņojumu tulkošu. Šim ziņojumam nebija jābūt visaptverošam par visu informējušam ziņojumam. Nē, tas ir tāds pagaidu ieskats pašā šī darba posma sākumā. Un mēs pilnīgi noteikti varēsim uzdot arī jautājumus nenoliedzami Bet jāsaka, komisija arī nodarbojas ar datu aizsardzību, tāpēc datu aizsardzību nevar mums skatīt tik savās interesēs šo datu aizsardzību, ja nodrošina arī šīm konkrētajām personām. Un te mēs runājam par teroristiem, par teroristu finansējumu, tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Un tāpēc šiem cilvēkiem, kas darbojas šai konkrētajā jomā, arī ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu dati tiks aizsargāti. Nu, tiksimies nevis pie kafijas, bet gan aizslēgtām durvīm sanāksmē. Tā mēs varam darīt. Un tad šī slepenā informācija var tikt likta gaismā. Nu, es negribu laiku pavadīt pie kafijas un kūciņām. Tas jau viss ir ļoti labi, bet tā jau nav no darba atmosfēra. Un tas mums ir jādara šeit zālē. Paldies! Melokungs. Paldies! Es gribētu uzdot tādu prelimināru lūgumu, pieprasīt prelimināru informāciju. Gribu zināt, vai tā persona, par ko mēs runājam, ir tā pati persona, kas tika minēta dokumentā, ko saņēmām par pagaidu personāla atlasi, vai runājam par šo pašu personu? Mēs runājam par punktu, kas ir iekļauts darba kārtībā un kas ir saistīts ar iecelšanu personai, kura būs atbildīga par dalību pārskatīšanas procesā dati izrācēji, kas ir paredzēts līguma 12. pantā. Eh, līgums apstiprināts šeit. Eh, Nolīgums apstiprināts šeit parlamentā jūlija mēnesī. Es gribēju sacīt, ka man šķiet, ka šajā dokumentā konkrēti par to ir runa. Vai tā tas ir? Šīs mūsu debates šīs mūsu debates eh, uzklausotās, un, priekšpē, un iepriekšpēdējā paragrāfā ir rakstīts, ka eh, sarunas notika paredzētas 15. septembrī. 15. septembris vēl nav pienācis, bet man šķiet, ka persona ir iecelta pirms šī noteiktā robeža datuma, pirms mēs esam varējuši uzklausīt, un līdz ar to visas šīs debatas ir diezgan bezjēdzīgas. Mums vajadzētu sagaidīt noteikto robežu termiņu, 15. septembra, lai redzētu, kas tad ir, kāda pieteikuma ir iesniegta un kas ir iecelts. Es gribētu eh, redzēt, kādas eh, izrādās, ka persona iecelt pirms procesa beigām un kompetencēm, kas ir uzskaitītas dokumentā, man šķiet, ka mēs runājam par vienu un to pašu personu. Esta matéria da luta contra o terrorismo. Eu quero me parecer que Es eh, gribēju izteikties ne tikai par šo tematu. Runājot par cieņu pret terorismu, Savienotās valstis ir mūsu sabiedrotais. Eh, viņi nav mūsu pretinieki. Un eh, šeit esmu dzirdējis, kā daļa no Eiropas parlamenta izjūt neuzticību pret Savienotajām valstīm kas nav normāli, apzinoties to, ka tā ir demokrātiska valsts, valsts, kas cīnās pret de, e, terorismu un ka tā ir mūsu sabiedrotais. Es apzinos visas bažas, kas ir saistāmas ar datu aizsardzību, ar, ar tiesībām un ar garantijām. Mēs apzināmies, ka nav iespējams kritizēt nevienu parlamentārieti par to, ka netiek respektēts tiesības un garantijas, bet informācija, kas tiek izsniegta savienotēm valstīm, ir tā pati informācija, kur varētu, kura varētu būt noderīga mūsu valstīm, ja savienotās valstis kaut ko ir atklājušas, lai tās eh, komunicē šos datus Eiropas tāpai. Eh, balstīsimies uz pieņēmumu, ka savienotās valstis ir mūsu sabiedrotais un nevis pretinieks. Tā ir demokrātiska valsts, kas aizsargā civilizācijas pamatvērtības. Praktiski identiskas kā tās, kuras aizstāv Eiropas Savienība. Tādējādi caurskatāmības eh, tiesību garantiju demokrātijas jomā. Mēs eh, esam līdzīgās pozīcijās, taču mums ir jāapzinās viss, kas ir sasniegts, panākts, un mums ir jāatzīst Eiropas komisijas eh, paveiktais darbs. Atcerēsimies, kāda bija situācija, kad mēs sākām strādāt pie šiem jautājumiem. Ļoti daudzi negribēja piekāpties un, un piešķirt to, ka š, piekāpties jebkurā jautu, jautājumā. Atsevišķi bija radikāli demokrāti, es to atzītu. Taču runājot par cīņu pret terorismu, ne visu var apspriest tādā plašā fórumā, kā piemēram Eiropas parlaments, ka mēs, vai mēs eh, gribam eh, Eh, piedāvāt vietas eh, galerijā vai balkonā teroristiem, lai viņi eh, apgūst, uzzina visu, ko mēs, ko mēs spriežam, ir jāpatur kādu piesardzības pasākumu, kam ir jābūt efektīviem. Un tāpēc ir jāuzsver lielie pūliņi, ko ir pielikušas visas institūcijas, ko mēs esam varējuši panākt pateicoties Eiropas komisijai, un šobrīd es gribētu atsaukties uz šo dokumentu. Ja tas tiek sagatavots 2000 10. gada 15. septembrī, tad man šķiet, ka ir tikus pieļaut kādu kļūdu. Ja, ja persona ir iecelta, tad lai mums tā tiek darīta zināma. Es ceru, ka tā ir bijusi kļūda, kas tiks labota. Darba kārtības punkts attiecībā uz ieviešanas pasākumiem nolīgumam TFTP, kas ir pieņemts jūlijā, eh, par ko var informēt komisiju. Tāpēc esmu šeit uzaicinājis komisijas pārstāvis, kas varētu mūs, eh, mūs informēt par šiem jautājumiem un saskaņā ar, eh, ar dokumentu, kas tika izsniegts visiem par personu, kas tiek iecelta uz pagaidu principiem no eh, iekšlietu ģenerāla direktorāta puses krīzes menedžmenta jomā un es domāju, ka skaidrojumu sniegtu komisija, taču debates. Debatēs vajadzētu izteikties eh, maksimāli īsi, jo mēs nonākam, kā jau parasti, nonākam laika trūkumā. Tāpēc eh, debatas jau notika koordinatoru sanāksmē. Debat, šīs punkts pieprasa. Uh, Eh, pieprasā sīkāku apspriešanu un debatēs eh, pēc koordinatoru eh, sanāksmes piekrišanas pūkst, pūksten pussešos pie mums ieradīsies Franšvāza Lebaļa, kas ir jaunieceltā ģenerāla direktorāta tā pārstāve iekšliet jautājumos. Tavares kungs, paldies priekšsēdētāji, es runāšu ļoti īsi ir pretrunīgi dati, es gribu sacīt. Ir informācija, ko mēs esam saņēmuši no komisijas, informācija, ko mēs esam lasījuši presē, un mums netiek garantēta tā caurskatāmība, kas mums tika solīta garā diskusija procesa, eh, procesa gaitā, tad, kad mēs runājam par eh, SWIFT. Mēs uzklausījām informāciju, ko ko sagatavoja Stjort Levi. Jūnijā šī informācija tika iesniegta presē, mēs lasījām eh, avīzē Guardian, kurā tika sacīts jaunais Swift kalpo tam, lai varētu labāk noķert eh, teroristus. Un tas tika vēl izziņots pirms uh, E, taču nolīgums bija jāparaksta augustā. Kā var teikt, ka jaunais Swifts nolīgums jau palīdz noķert, e, noķert e, teroristus, ja attiecīgais nolīgums tiek jūnijā, ja attiecīgais nolīgums tiek parakstīts tikai augustā. Tāpat arī iecelšana uz pagaidu pamata. Tas, tā nav visai laba zīme. Un arī SWIFT apsti nolīguma apstiprināšana parlamentā nebija bez nosacījumiem. Tad, kad mēs apstiprinām šo nolīgumu, tāpat arī apstiprinot šo nolīgumu tika apstiprināts eh, grozījums, pieņemts grozījums, ka apstiprināšana notiek eh, piedaloties parlamentam. Mēs, mums informācija, mēs to varam saņemt dažādos veidos, taču šī informācija mums ir jāsaņem. Tāpat arī es gribētu sacīt, kā Melovkungs eh, mazliet eh, par vēlu ir ieradies pie šīm debatēm. Swift aplikācijā ir jāgarantē veselā rinda pasākumu, kas ir, kas mēnešu garumā ir tikušas solītas parlamentam. Un, ja Swift aplikācija netiek piemērot, tad parlaments izdarīs secinājumus un ņems to vērā tad, kad tiks apspriests PNR, datu aizsardzības vai citi pasākumi. Tādējādi ir ļoti rūpīgi jāizturas komisijai un jārespektē savi parlamentam doties solījumi SWIFT sakarā. Ja, uh, Paldies. Nākošais eh, runātājs būs Lunes Delmeida, taču es gribētu atgādināt Lunes Delmeida kungs, ka, lai izpildītu konfidencialitātes prasības, kuras ietekmē atsevišķas informācijas daļas, kura jums bija jādara zināma šai eh, komitejai, ir tehniska procedūra un saskaņā ar komitejas no, eh, reglamentu Jū, mēs sagaidām jūs apmeklēt Libe komiteju aizslēgtām durvīm, lai varētu sniegt informāciju, kura iztrūka šajās debatēs ar deputātiem. Es piedāvāju atbildēt uz mūsu uzaicinājumu, sniegt informāciju, kas ir pieejama nākamajā iespējamā tikšanās reizē, vistuvākajā iespējamā tikšanās reizē kura varētu būt nekavējoties pēc nākamās nedēļas Strasbūras plenārsēdes. E, kad kas ir mūsu Lībe komitejas nākamā kārtējā sēde, kura, ja es nemaldos, notiek septembra beigās, un tagad es dodu jums vārdu. May... Paldies, priekšsēdētāji, un paldies par jūsu uzaicinājumu. Un es neteicu, es atklāju, es neteicu, ka mēs esam gatavi sniegt uzrauga vārdu, vai nu pagaidu uzraugu, vai pastāvīgu uzraugu. Es teicu, ka mēs negribam šos vārdus sniegt šodien, ņemot vēro tā sanāksmes raksturu, kas notiek šodien. Mēs esam gatavi sniegt šo informāciju attiecīgā uh, sanāksmē, kas nodrošinās slepenību starp mūsu institūcijām. Un tas arī viss, kas man būtu sakāms. Paldies! Paldies! Manuprāt, līdz ar to arī esam izsmēluši šo darba kārtības punktu. Ja ir kādi papildus komentāri, tā varēs kontakt. Jā, es tikai vēlētos saņemt skaidrojums saskaņā ar to, ka SWIFT dati jau, jau noķert terorists šī gada jūlijā. Ja es nemaldos, tad dati sāka plūst pēc 1. augusta, tādēļ es vēlos zināt, kas notika šajā iztrūkstošajā laika posmā. Vai ir kādi komentāri, nu, mēs kungs? Es nestrādāju apakšsekretāra Levī pakļautībā, tādēļ Es eh, nevaru paskaidrot, kāpēc viņš teica vai neteica kaut ko, bet eh, šī programma jau noris vairākus gadus. Levī kungs vienkārši atsaucās uz faktu, ka TFTP programma nesākās tagad. Pro, šī TFTP programmas eh, konfigurācija sāk darbību tagad, bet ne programma kā tāda. Un es domāju, ka Levī kungs minēja kaut kādus uh, norādes, kas tika saņemtas ar TFTP programmas palīdzību pirms šī gada 1. augusta. Un tad eh, ASV jau nopietni sadarbojas šajā jomā ar Eiropu jau vairākus gadus. Manuprāt, ir eh, pilnīgi saprotams, kāpēc viņš tā izteicās. Paldies! Jāatvainojiet priekšādātāji, Vai jūs varat apstiprināt, ka sākot no jūlijas pirmajām nedēļām dati netika nosūtīti ASV? Nu, katrā ziņā tas netika darīts saskaņā ar jauno nolīgumu. Jā, mēs saprotam, ka tas nozīmē nē. Tātad nekāda informācija netika sniegta, jo nolīgums stājās spēkā tikai sākot ar 1. augustu. Tad jūs esat uzaicināti piedalīties nākamajā Libē regulārajā sanāksmē, lai mēs varētu saņemt informāciju no komisijas. Man šķiet, tas eh, būs 26. vai 27. septembris. Paldies! Pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. kas ir saistīts ar trešo valstu sarakstu, kuru iedzīvotājiem jābūt vīzai, ieceļojot dalībvalstu pāri dalībvalstu ārējo robežu un saraksts ar tiem iedzīvotājiem, kuriem šāda prasība neatiecās. Un šī punkta loģika ir tāda, lai mēs no komisijas uzzinātu, kādas ir rezultāti pārbaudēm, kas notika šī gada vasarā. Buses kundze pārstāvēs komisiju un informēs mums par to. Un tad mēs uzzināsim, kas ir uzzināts šajās faktu noskaidrošanas misijās Bosnijā, Hercegovinā un Albānijā. Un vēlos Atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš par šo dosē ir rītdiena, 3. septembris, 5. vakarā. Un balsojums ir paredzēts nākamajā Lībijas sanāksmē 13. septembrī. Lai varētu balsot otrajā Strasbūras sesijā septembrī. Puskundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zināt, šī gada 27. maijā komisija piedāvāja piešķirt vīzu liberalizāciju Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai. Un šajā priekšlikumā mēs minējām vēl vairākus iztrūkstošos pamatstandards abām valstīm, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams, nepieciešama turpmāka uzraudzība. Un š, informējot komiteju pēdējo reizi mēs ieteicām mutiski informēt par ekspertu misijām, kas tika veikta šī gada jūlijā. Misnija, misija Bosnijā Hercegovinā no 5. līdz 8. jūlijam un Albānijā no 12. līdz 15. jūlijam. Ziņojums, ko komisija šobrīd sagatavo, balstās uz ziņojumiem, kur iesniedza dalību valstu eksperti, kas piedalījās šajās misijās, izmantojot arī citus komisijas avots un arī rakstisko jaunāko informāciju, ko mēs esam saņēmuši no šīm valstīm jūnija un augusta beigās. Izmantojot šo informāciju, mēs pašlaik pabeidzam savu izvērtējumu ziņojumu, kur tiek uh, noteikts vērtējums galvenajiem kritērijiem Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai. Un šis dokuments, kas ir komisijas darba projekts, tiks pabeigts līdz septembra vidim, un es pašlaik varu sniegt tikai provizoriskos rezultātus no šīm divām ekspertu misijām, kas tika veiktas ar pilnu sadarbību no Bosnijas Hercegovinas un Albānijas attiecīgo varas iestāžu puses. Vispirms par Albāniju. Runājot par stratēģijas izveidi un attiecīgas politikas izveidi, jāsaka, ka ir sasniegts labs progress stratēģijas un rīcības plāns atpakaļ atgriezto Albānijas pilsoņu integrācijai 2010. un 2015. gadam tika pieņemts šī gada jūnijā, un tur tika nosprausts visaptarošs mehānisms uh, atgriezto iedzīvotāju integrācijai. Stratēģijas un rīcības plāns nosacīt galvenās integrācijas vajadzības, ar kurām sadurās atgriezušies pilsoņi, piemēram, reģistrācija, pajumte un nodarbinātība. Un ir jāturpina uzraudzīt, ka šis strateģijas rīcības plāns tiek pareizi īstenots attiecībā uz jaudu pilnveidošanu, lai apkarotu organizēto noziedzību, Albānijas varas iestādes joprojām sasniedz ļoti labu progresu cīnoties pret organizēto noziedzību. Ir redzams, ka ir bijuši ļoti daudz efektīvas operācijas un ir arī izveidotas prokuratūras, kas spēj īstenot un ir īstenoti pasākumi, lai pastiprinātu operatīvo sadarbību starp tiesību sargojušajām aģentūrām, kas iesaistīts cīņā pret organizēto noziedzību, un arī starp policiju un prokuratūras dienestu. Ir nepieciešams vēl uzlabot pārtēršanas spēju, pilnveidi un riska izvērtējumu izmantošanu. Korupcijas gadījumu izmeklēšana un iztiesāšana ir pastiprinājusies un apvienotās izmeklēšanas vienības un arī to izmeklēto lietu skaits ir palielinājies. Ir jāuzlabo likumdošana, lai nodrošinātu, ka plašais tiesnešu un politiķu imunitāšu loks neapdraud korupcijas lietu izskatīšanu. Runājot par trešo pamatstandartu, arī šeit ir sasniegts labs progress, proti runājot par efektīvu juridiskā ietvaru izmantošanu attiecībā uz organizētu iegūt līdzekļu konfiskāciju. Policijas vienības, kas ir atbildīgas par organizētās noziedzības finanšu izmeklēšanu, ir pareizi izveidots, lai nodrošinātu pareizu likumu īstenošanu, konfiscējot noziedzīgi gūtu līdzekļu konfiskāciju. Personāla apmācība ir uzsākta, lai noteiktu nepieciešamos juridiskos aktīvus šajā ziņā. Un finanšu izpētes vienība sadarbojas ar policiju un prokuratūras dienestiem, lai īstenotu likuma normas. Jaunā antimafijas likuma spēks jau ir pārbaudīts Albānijas konstitūcijas tiesā, kas izteiks savu spriedumu par šī likuma atbilstību konstitūcijai nākamo nedēļu laikā. Runājot par trīs pamat standartiem Bosnijai un Hercegovinai, runājot par līkumu īstenošanu pret organizēto noziedzību un korupciju, jāsaka, ka varas iestādes šeit ir sasniegušas labu progresu juridiskā ietvara un rīcības plāna īstenošana cīņai pret organizēto noziedzību noris labi. Ir jāpilnveido likumu īstenošana pret finanšu noziegumiem, jāstiprina tiesību sargājošo iestāžu izmeklēšanas iespējas, apmācot un papildinot uh, šo iestāžu personālu ir jāpaplašina sadarbība, kā to jau parāda vairākas veiksmīgas operācijas. Cīnoties pret korupciju, ir novērojama pozitīva tendence iepratiem labākiem rezultātiem. Vairāki liela nozieguma pašlaik tiek izmeklēti. Pretkorupcijas aģentūras izveide tiek turpināta un tās pašreizējā direktora mandāts šī gada septembrī tika pagarināts. Pretkorupcijas aģentūras izveidi ir jāturpina. Runājot par rīcības plānu par elektroniskā datu, kas tiek apmainīts ar policiju un prokuratūru, mēs esam novēruši labu progresu. Tiesības sargājušās iestādes gatavojās pieslēgties nākotnē paredzētajai sistēmai. Ir jāpastiprina centieni visos līmeņos, lai uzlabotu ja pieejamās jaudas. Direktori un vietnieki ir iecelti un ir piešķirt nepieciešamie finanšu līdzekļi. Aģentūras noteikumi arī ir pieņemti. Runājot par harmonizāciju un stingriem kriminālu kodeksiem, šajā jomā ir sasniegts ļoti labs progress. Ir pieņemti nepieciešamie grozījumi jūnijā un jūlijā, un tie stājās spēkā augusta sākumā. Šis novērtējums ir tikai provizorisks, jo ziņojums vēl tiek pabeigts, bet kopumā tas ir pozitīvs un misiju secinājumi un saņemtā informācija ļauj mums teikt, ka kopš šī gada māja ir sasniegts labs progress un abas valstis ir tū, lai atbilstu visām prasībām. Mēs aicinām šīs valstis turpināt darbu un atrisināt pēdējās problēmas, lai ar laiku atbilst visiem standartiem. Komisijas savu ziņojumu iesniegs parlamentam un padomēji septembra vidū. Un tad parlaments un padome lems par priekšlikumu pieņemšanu. Paldies! Thank you. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tagad uzklausīsim referenti. Fajonas kundzi. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribēju pateikties komisijai par to, ka viņi atgriezies pie mums lūk jau pirmajā pēcsasars sanāksmē, turēja savu solījumu, sniegusi mums informācija, kā tad ir gājusi šī izvērtēšana šīs abās valstīs. Un redzu, ka zālē ir ļoti daudz arī cilvēku, kurus interesē, kas noticis šai laikā. Un es jums varu garantēt, ka arī Bosnijā, Hercegovinā un Albānijā ir ļoti daudz iedzīvotāji, kas saka uzmanīgi šīm debatēm. Pirmām kārtām Gribu teikt, ka priecājos dzirdēt šos pozitīvos vārdus par gūto progresu abās valstīs. Esmu pārliecināta, ka valstis, valdības abās šajās valstīs pilnīgi noteikti ir darījuši ļoti daudz, ko ir būtisks investīcijas veikuši, lai šo te vīzu atbilstības procesu novestu līdz galam. Cik tālu man saprotams, tad šie ziņojumi faktiski liecina par to, ka valstis ir nu, gandrīz pietuvinājušās, jau gandrīz jau izpildījuši šīs prasības. Saprotu, ka šis ziņojums tātad būs pozitīvs un līdz ar to neredz nekādu iemeslu, kāpēc tālāk kavēt vīzu liberalizācijas noteikšanu. Protams, tehniskais process eh, turpināsies līdz pat beigām. Ir vajadzīga vienlīdzīga attieksme pret visām valstīm Rietumbalkāna reģionā, arī pret Maķedoniju un Montenegro. Tātad atceramies, ka pat ja valsts izpildīja kritērijas un uzsāka bezvīzu režīmu septembrī un tagad, pagājušajā gadā, un tagad lūk divi gadi ir pagā, gads ir pagājis un divas valstis ir, ir gatavas atkal arī saņemt šo bezvīzu režīmu un ļaut pilsoņiem ceļot uz. Uh, Eiropu. Gribu kolēģiem atgādināt divas lietas. Pirmām kārtām pagājušā gada jūnijā Eiropas komisija nāca klajā ar likumdošanas priekšlikumu par to, ka trīs valstis gūst bezvīzu režīmu tajā pašā dienā. Šķiet, tas bija pagājušā gada jūnijā. Tik teikts, ka lūk, šis dats būs 2010. gada jūnijas. Nu labi, ka tas notika vēl pirms Ziemassvētkiem. Uh, Bet šobrīd vēl nezinām, kāds būs datums Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai. Tas varētu būt vēl vairāki mēneši, kamēr komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Un līdz ar to man liekas, ka tā nav vienāda attieksme. Mums vajadzētu runāt jau par konkrētu datumu un šo informāciju nodot tālāk pilsoņiem. Vēl viena lieta, par ko gribējām atgādināt, pagājušā gada novembrī Eiropas parlamentā devām ļoti spēcīgu atbalstu, parakstot kopīgo deklarāciju Eiropadomē par to, ka darīsim visu, lai risinātu jautājumu Bosnijas Hercegovinas un Albānijas jautājumu par kritēriju izpildi kā steidzamības uzdevumu. Nu, tātad, ja tagad tehniski iemeslu dēļ šo valstu bezvīz režīms aizkavēsies, domāju, tas nav pareizi. Vēl viena problēma, par ko gribēju jums pastāstīt, ka pilsoņi abās šajās valstīs ļoti labi zina, ko nozīmē bezvīzu režīms. Jo tur ir notikusi informācijas kampaņa, informējot pilsoņus par to, ka tas, protams, nenozīmēs vienkārši brīvu ceļošanu uz Eiropu darba meklējumos vai patvērumu meklējumos. Līdz ar to tas varbūt bija sākotnēji tāds neliels pārpratumu avots. Bet tagad ir notikusi šī informācijas kampaņa un viņi ļoti labi zina, par ko mēs runājam. Mēs runājam par brīvu ceļošanu nu, līdz 90 dienu ilgumā. Tātad ir kaut kāda ierobežojuma un ļoti svarīgi paturēt arī mums to prātā. Noslēgumā gribēju izteikt aicinājumu turpināt darbu, censties nobalsot attiecagrienu vismaz Eiropas parlamenta iekšienā, censties izdarīt spiedienus um, uz tādu strauju rīcību. Saprotu, ka lai graf, grafiks ir saspringts, bet pilsoņi to no mums gaida un viņi to ir pelnījuši. Tā ir mūsu atbildība šiem cilvēkiem dot gala risinājumu. Un tas var citādā tā veidā apdraudēt mūsu tēlu viņa acīs. Nu, noslēgumā gribu teikt, ka ir vēl viens problēma jautājums, kas mums pēc iespējas ātrāk jārisina, tas ir Kosovas jautājums. Šeit mums būs jāmeklē risinājums, kā nodrošināt vīzu liberalizācijas režīmu arī šai eh, valstī, neatstājot to kā tādu melnu caurumu Rietumu Balkānu kartē. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Būsu tilkungs. Jūs gribējāt izteikties, vai ne tā? Jā, paldies, priekšsādātāji. Tautas partijas vārdā arī gribēju Albāņiem un Bosniešiem un Hercegovinas iedzīvotājiem izteikt visu tā labākā vēlējums un teikt, ka tas tiešām būs liels gods un privilēģija mums, kā Eiropas parlamenta deputentiem, da izdarīt savu nelielo ieguldījumu, lai palīdzētu mūsu draugiem saņemt bezvīzu režīmu, palīdzēt viņiem spērt šo soli ceļā uz integrāciju Eiropā, kas, protams, ir viņu dabiski pienākošamies mājas. Un es gribu atbalstīt to, ko Taņa teica. Un gribu arī viņai pateikties par paveikto darbu, strādājot pie šī dokumenta. Tautas partijas nostāja vienmēr bijusi ir tāda, ka ja vien tiek izpildīts visas tehniskās prasības, tad tādā gadījumā mums pilnīgi noteikti jādod spēcīgs politisks atbalsts šīm valstīm un jānodrošina vīzliberalizācijas režīms tieši tādā pašā veidā, kā to esam darījuši attiecībā uz citām Balkānu valstīm, piemēram, pagājušajā gadā. Mēs ar nepacietību gaidām šo apstiprinājumu par tehnisko prasību izpildi, un mēs e, ceram un arī saprotam, ka šis apstiprinājums, acīm redzot, būs pozitīvs, tas būs apstiprinājums, un līdz ar to mēs esam apņēmušies turēt vārdu un atbalstīt vīzu liberalizācijas režīmu tieši tā, kā to esam teikuši iepriekš. Tātad tikko saņemsim avotu partiju, pilnīgi noteikti uzskata, ka ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk. Paldies! Sargentīnī kundze! Paldies priekšsādātāji! un paldies Fajons kundzei, kas sekojas līdz procesam tik uzmanīgi un visu šo laiku, un kas parādīja šo milzīgo apņēmību. Domāju, ka viņai taisnība ir pagājis jau gandrīz gads, kopš Serbijas pilsoņi saņēma šo brīvo pārvietošanās iespēju Eiropas Savienībā. Mēs savā starpā jau toreiz debatējam par šo lietu, ka ir vajadzīga šī pātrinātā procedūra Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai. Ja viņi spēj izpildīt kritērijas, un tagad izskatās, ka kritēriji tiks izpildīti, un līdz ar to ir pienācis laiks arī mums rīkoties un pildīt savu solījumu, piedāvāt viņiem šo pārvietošanās brīvību, jo mēs taču apsolījām viņiem, ka ziņums būs jau pirms vasaras. Nu, lūk, viņiem jāizpild kritēri, bet arī mums ir jāatrisina šīs problēmas, jo mēs teicam tūlīt pēc vasaras brīvdienām, un lūk, nu, sā vasaras brīvdienas jau pagājušas, Un tāpēc es piekrītu Fajons kundzi jums, kad jūs sakat, ka mums vajadzētu pēc iespējas steidzīgāk rīkoties un pēc iespējas ātrāk šo lēmumu arī pieņemt. Paldies, Ernstas kundze. Pavisam īsi runāšu. Es domāju, ka ne tikai tehniski iemeslu dēļ mēs vēl kavējamies ar vīzu liberalizācijas pie, režīmu piešķiršanu, bet arī tāpēc, ka tas ir tomēr tāds principiāls jautājums. Es domāju, neatkarīgi no tā, uh, ka visi punkti ir izpildīti, šīs, šo normu izpildi ir bijusi ļoti svarīga, jo tikai tādā gadījumā vīzu liberalizācija var pastāvēt. Un, manuprāt, tas tiešām ir ārkārtīgi vēl svarīgāks moments nekā visu šo tehnisko prasību izpilda. Un es, protams, atpal, atbalstu Fajons kundzi un Ernsts kundzi, kas teica, ka ir jāsadā pie šiem jautājumiem un Tālāk gribēju teikt, ka tajā brīdī skatāmies uz Rietumu Balkāniem, tad tur tomēr joprojām ir šis melnais caurums un tā ir Kosova. Mēs nevaram Kosovu vienkārši paslaucīt zem paklājiņu un aizmirst par to. Nē, mums ir jāskatās tā, lai starptautiskās tiesību normas būtu atbilstīgas. Mums ir jāpalīdz šai zemē. Mēs nevaram ignorēt Kosovu, vienalga kāda nebūtu arī situācija. Mums jāskatās pragmatiski uz šo jautājumu, un tāpēc tiešām ceru, ka pavisam drīz uh, uzsāksim darbu arī pie šīs problēmas risinājuma. Paldies, ar priekšsēdētājs. Nu, atgriezīsimies pie komisijas pārstāvjā. Nu, redzu vēl divas rokas, jā. Un došu, protams, arī jums vārdu, bet es gribētu lūgt jums izteikties pavisam īsi, tā lai mēs varētu iekļauties darba kārtībā. Vandars Tūpkungs. Paldies priekšādātāji. Nīderlandes brīvis patī nebūtu nav apmierināta ar to, ka tiek nodrošināts vīzas liberalizācijas eh, režīms Bosnijā, Hercegovinā un Albānijā. Mūs neapmierina ne process, ne šis gala rezultāts. Tad tiek teikts, ka lūk, tā ir pozitīva, jāsot pozitīvas tendences pretkorupcijas jomā, bet mēs tāpat laikā zinām, ka Bosnijas Hercegovinas starptautiskie parādi un visas šīs problēmas aizsākušās jau 90. gados. Tas ir pat lielāks, korupcija pat lielākā Ruandā varbūt. Nu, ir pozitīvas tendences, protams, viss ir ļoti labi, bet tas nozīmē, ka ir milzīgas tomēr starpība vēl pašreizajā situācijā. Nu, tā, tā ir tas mans viedoklis. Jā, mēs zinām arī, ka jūs protat izteikties īsti valskungs. Paldies, Bronskungs saka. Es priecājos dzirdēt, ka Albānijas un Bosnijas Hercegovinas valdības ir veiksmīgi cīnījušās pret organizēto noziedzību. Tas, protams, eh, jā, vajag cīnīties arī pret kriminālajām šķirām šajā valstī, ne tik vien viņiem, bet arī mums tas nāks par labu. Un Nu, tad iznāk, ka tagad šie cilvēki varēs ierasties eh, Eiropas Savienībā, šie krimināli elementi un varēs uh, ierasties Eiropas Savienībā un šeit taisīt savus tīklus un uzņēmumus. Nu, es nezinu, vai tas ir pareizi. Paldies! Kočetis kungs, vai jūs varētu izteikties pavisam īsi? Pavisam īsi. Varbūt šis nav tas piemērotākais brīdis, bet es tomēr gribētu teikt, ka es drīzāk atbalstītu vīzu atcelšanu Albānijai, Bosnijai, Hercegovinai kopumā, bet tomēr vienu komentāru gribēju izteikt. Nedomāju, ka esam pieminējuši jautājumu par vīzām pietiekami daudz, kad runājam par organizētās nodedzības apkarošanu Eiropā. Mums vajadzētu vispirms pievērsties šiem noziedzniekiem šais valstīs. Mēs zinām, ka viņi ir iesaistīti no organizētajā, nozie organizētajā noziedzībā, un tas attiec ne tikai uz Albāniju, bet arī uz jebkuru citu valstu, un šiem individiem nevajadzētu būt iespēja ceļot apkārt pa Eiropu. Un tāpēc, izmantojot šos dokumentus, mums vajadzētu sākt pateikt, ka nevar, protams, kriminalizēt, nodarīt pāri visai valstī. Šiem rīcībai jābūt mērķtiecīgai, pret šiem organizētās noziedzības eh, no, veids īstenotājiem. Nu, tā tad es saprotu, ka, ja, ka šeit nav īsti nekāda atbilda prasīta, bet tomēr varbūt, ka varam komisijas, no komisijas puses kādu minūtīti vēl uzklausīt jūsu komentārus. Vēlams izteikties pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšsādātāji! Ņemot vērā dzirdētos komentārus, es tikai gribēju uzsvērt ka tad, kad valsts ir sasniegusi, ir nonākusi pie bezvīzu režīma, tad komisija, protams, joprojām turpina uzraudzīt progresu šai valstī. Tā nav tikai tāda pabeigta rīcība un viss cauri, nē. Tiek, mēs mēģinam pārliecināties, ka situācija ir ilgspējīga, ka reformas turpinās, ka Rietumu Balkānu valsts eh, pieņemtās reformas turpina arī tālāk īstenot. Tātad vīzu liberalizācijas process nebūtu nenoslēdzis ar to brīdi, kad tiek pieņemts, kad tas tiek pieņemts, kad tiek pieņemts priekšlikums vīzas atcelt. Nē, uzraudzība turpinās arī pēc tam vēl. Paldies priekšsēdētāji. Thank you. That'll be it. Paldies. Par to tad arī mēs būsim beiguši skatīt šo punktu un nu, varam pāriet pie pēdējā punkta, kas ir iekļauts darba kārtībā saskaņā ar koordinatoru sapulces pieņemto lēmumu, kas notiks šodien pēcpusdienā. Tātad eh, lēmums iekļaut punktu par Romu stāvokli Eiropā. Mēs eh, esam gatavi uzklausīt komisijas eh, pārstāvja uzstāšanos Libē komitejā par nesenu notikumu attīstību, kāda tā bija augusta mēnesī attiecībā uz Romu situāciju. Un mēs uzklausīsim eh, Fransuāzu Lebaļu, kas ir E, justīcijas ģenerāla direktorātā, ģenerāla direktorē Lebaļa kundze. Esiet sveicināti mūsu vidū. Tas ir e, lielisks gadījums sveikt mūsu vidū jauno justīcijas ģenerāldirektorāta vadītāju un vēlamies novēlēt jums vislabākos panākumus darbā, kā arī ceram uz vislabāko sadarbību mūsu vidū. Jums tagad ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par um, cirsnīgo uzņemšanu. Esmu gandrīt par iespēju sadarboties ar jūsu komiteju šajā sadarbības garā, kāds vienmēr ir valdījis sadarbībā starp parlamentu un komisiju. Šodien esmu aicināts runāt par attīstību Romu situācijā, un tā man ir iespēja informēt jūs komiteju par šo attīstību un par komisijas pārdomu stāvokli šajā sakarā šobrīd. Priekšsēdētāji komisija paudus ir savu viedokli Eh, izsakoties vicepriekšsēdētāji Redingai 25. augustā, kur norādīja, ka dalību valstīm ir pienākums sekot savu pilsoņu drošībai un sabiedriskai kārtībai savās nacionālajās teritorijās. Un tam ir jānotiek respektējot Eiropas tiesības un pamat tiesības tādas, kādas tās ir norādītas pamattiesību hartā, kura, kā es atgādinu šobrīd, ir ar saistošu raksturu, raksturu kopš ir e, stājies spēkā Lisabonas līgums. Komisija kopš tā laika ir izskatījusi situāciju pirmkārt no juridiska viedokļa un otrkārt no uh, Romu integrācijas Eiropā viedokļa, kas ir arī ļoti svarīgi. Un runājot par juridisko analīzi. Protams, ir vairāk elementi, kuriem, kuriem ir jātiek izskatītiem. Protams, eh, Francijas pasākumu atbilstība direktīvai 2438, tādējādi šī direktīva par brīvu pārvietošanos ir skaidrs, ka šī direktīva uh, skata brīvas pārvietošanās princips, taču šī brīvā pārvietošanās uh, ir ar zināmiem nosacījumiem, un šie nosacījumi mainās atkarībā no tā, ka kopienas uh, izcelsmes uh, persona uzturas citā dalībvalstī līdz trim mēnešiem vai pēc ilgāk nekā trīs mēnešus. Tāpat arī, arī uh, šiem, ar šiem nosacījumiem ir saistāmi tīri procedurāli pasākumi, kurus nākas respektēt, lai direktīvas nosacījumi būtu ievēroti. Un, protams, vēl viens pamatelements ir pamattiesību hartas nosacījuma respektēšana. Konkrēti, nediskriminēšanas princips, kas ir iekļauts 21. pantā šajā hartā un ir ļoti svarīgi pārbaudīt, lai tik tiešām tā arī būtu noticis. Un šī iemesla pēc vicepriekšsēdētāja Redinga un Malmstrēms kundze tikās ar Francijas imigrācijas un Eiropas lietu ministru, lai gūtu skaidrojumus par veiktajiem pasākumiem un, protams, par to, vai ir tikuši respektēti manis norādītie elementi. Šie paskaidrījumi bija ļoti noderīgi un pareizā virzienā, taču ir nepieciešams gūt papildus precizējumus, un šī iemesla pēc notiks tīri tehniski līmeņa sanāksme rīt vēlreiz ar Francijas lēmēja iestāžu pārstāvjiem. Un tādā gadījumā, ņemot vērā visus šos elementus, komisija varēs paust savu viedokli par juridiskajiem aspektiem, e, kuri šeit ir iesaistīti. Paralēli šiem juridiskajiem aspektiem ir ļoti svarīgi aprakstīt Romu situāciju Eiropas Savienībā, un es gribētu atgādināt to, ka Šī komiteja daudz ir strādājusi pie šiem jautājumiem. Aprīlī ir pieņemts paziņojums, kas ir veltīts īpaši romiem. Un e, tas tika pieņemts pirms Kordaus e, samita un paziņojumā lielā mērā tika iekļauti Eiropas parlamenta paziņojumi, kas ir pieņemti līdz šim datumam. Un šajā e, paziņojumā bija iekļauti ambiciozi mērķi, lai varētu veicināt Romu integrēšanos Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgs punkts, tāpēc, ka Romu kopiena ir vislielākā etniskā kopiena Eiropas Savienībā. Uh, Tos, viņu skaits ir starp 10 un 12 miljoniem visās dalībvalstīs, un tā ir arī visbiežāk un vairāk diskriminētā kopiena. Šī iemesla pēc komisija pieņēma iemesls, kāpēc komisija pieņēma šo uh, paziņojumu, un arī tā, iemesls, kāpēc Eiropas fonda, struktūra fondi, sociālai fondi lielā mērā tiek novirzīti Romu integrēšanai, un varam uzskatīt, kā periodā finanšu perspektīvai 2007.13. gadam aptuveni 10 miljārdu eiro no sociālā fonda ir rezervēti Romu integrācijai. Un it īpaši Tas ir dalība valstīs, kurās ir ievērojams Romu kopienas. Tāpat arī ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka šie fondi, kas ir rezervēti, tiek tik tiešām iztērēti un ieguldīti par labu Romu kopienai. Un tas ir iemesls, kāpēc komisija savā paziņojumā ir paredzējis augsta līmeņa samitus ar dalību valstu dalību, it īpaši interesēto dalību valstu dalību. Augsta līmeņa samits eh, ir paredzēts ar Ungāriju jau šogad, un augsta līmeņa sanāksme notiks oktobrī ar Rumāniju. Sanāks, šo sanāksmu mērķis ir sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kurām tas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt to, ka labi un pareizi projekti tiek sagatavoti Romu kopienas interesēs un it īpaši, lai varētu pārliecināties un nodrošināt to, kompleksi, tiek risināta šo Romu kopienas, eh, risināts Romu kopienas problēmas, tajā, kas attiec uz izglītību, uz veselības aizsardzību, uz eh, piekļuvu darbam, visā šajās jomās, kas ir ļoti nozīmīgas un ir jāveic koordinētas darbības. Tāpat arī komisija strādā pie pilot eh, projekta un aicina parlamentu piedalīties pie šī metodoloģiskā projekta, lai varētu sniegt savu devumu Roma integrācijā. Un komisija ir tikusies ar Rumānijas lēmēju un varas iestādēm, lai varētu uzklausīt eh, Rumānijas varas iestāžu nodomus Romu integrācijas jomā un lai varētu pārliecināties par to, ka pūliņi tiek šajā jomā atbalstīti. Runājot par Romu integrāciju, komisija apzinās grūtības, kādas ir saistāmas ar integrāciju, un komisija ziņo, ka ir gatava būt par eh, taisnīgā vidutāja eh, starpnieka, uzņemties taisnīgā starpnieka lomu starp dalībvalstīm, lai varētu mēģināt stiprināt pasākumus, kuri ir paredzēti Romu integrācijai. Tāpat arī komisija uzskata, ka ir jāveic saskaņot pūlīmi Eiropas līmenī, kā arī na eh, nacionālajā līmenī un reģionālajā līmenī, jo tieši tas ir līmenis, kurā mēs atrodam Romu kopienu, lai mēs varētu veicināt viņu integrēšanos. Eh, tāds ir mūsu pašreizējo pārdomu stāvoklis, un, protams, šī jautājuma skatīšana turpinās gan tīri juridiskā gaismā, un komisijai būs iespēja sagatavot eh, uzklausīt vicepriekšsēdētājs Erredinga ziņojumu, ņemot vērā jau notikušās eh, tikšanās ar Francijas lēmēju un varas iestādēm. Tieši tāpat arī pārdomas turpinās par to veidu, kā varētu tikt veicināta Romu kopienas integrācija, uh, kas eh, tik tiešām ir izaicinājums visai Eiropas Savienībai kopumā. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies par jūsu izklāstu, De Levāra kundze. Eh, kolēģi, es jums vēlos atgādināt mūsu laika ierobežojumus. Mums ir jābeidz sanāksme pulksten 6.30. Mūsu rīcībā ir 30 minūtes, kuru laikā mums ir jāuzklausa praktiski 20 uzstāšanās, jo ir ļoti daudz deputātu pietiekošies izteikties, tāpēc es lūdzu jums man palīdzēt laiku kontrolēt. Esmu gatavs izmantot savā rīcībā esošo āmurīti, bet ja jūs sekosit savam runas laikam, tad katrs varēs izteikties vienas minūtes garumā. Pretējā gadījumā mums neizdosies pateikt visu. Jā, paldies. Man ir tikai viens jautājums, ko uzdod ģenerāla direktārai. Proti, kad komisija varēs izteikties par to, vai Francija ir ievērojusi Eiropas Savienības tiesības attiecībā uz šo situāciju Francijā? Jūs zināt, ka plenāra sesijas laikā par to tiks debatēts, un būtu ļoti labi, ja mēs varētu dzirdēt šo informāciju no komisijas pirms šīm debatēm. Paldies! Paldies, paldies, ka tik ātri izteicāties, Marijas kungs! Es arī mēģināšu izteikties tikpat ātri. Lielākā daļā jūsu runas jūs runājāt par 7. aprīļa komisijas paziņojumu, un tas mūsu grupai ļoti svarīgi, proti par integrāciju un sociālo situāciju Romā tautībā. Un mans jautājums nemaz nemazina to, kas ir šīs problēmas sirdī, bet uh, galvenie jautājumi nākamajā nedēļā ir šādi. Pirmkārt, es vēl zināt, vai pagaidu ziņojums attieksies to, ko es tagad teikšu, un ja tas to iekļauj, tad vai tam būs kāda politiska ietekme, proti, cik tālu komisija var toties. Mēs zinām, ka ir ierobežojumi brīvai kustībai Eiropas pilsoņiem, un direktīva tos nosaka, bet vai komisija skatīsies uz pamatpunktu par to, ka varbūt ir visa šī grupa izslēgta no brīvas kustības, un ja tā tiek kopumā izslēgta, tad nevar atsevišķi skatīt atsevišķos gadījumus, kas, kad kā tas tiek prasīts Eiropas tiesībās, un vai komisāra Redinga un pārējie komisāri gatavojas runāt par šo būtisko problēmu. Paldies, Intelēdz kundē, lūdzu. Paldies, priekškārt. Pirmkārt, vēlos teikt, ka man ir liels prieks redzēt, ka komisija ļoti rūpīgi pēta šo jautājumu. Es reizēm esmu uh, pārmetus komisijai, ka tā ir tāda bīkla šādos gadījumos, bet es redzu, ka šoreiz jūs ļoti rūpīgi strādājat, un es ceru, ka tāpat jūs turpināsiet darboties arī turpmāk un arī iejauksieties, ja būs tāda nepieciešamība. Un tāpat kā Bustilkungs, es vēlos uzzināt, vai jūs varēsiet sniegt informāciju pirms mums būs debats nākamnedēļ, un tāpat vēlos uzzināt, vai komisija ņems vērā Francijas valdības uzaicinājumu piedalīties nākamā pirmdienas sanāksmē, jo katra valdība var rīkot kādas sanāksmes gribu un uzaicināt kādus pārstāvus vēlas, bet es uzskatu arī, ka ir diezgan jocīgi, ka tas notiek ārpus Eiropas Savienības konteksta ņemot vērā, ka ir tik plašas Eiropas saimnes kompetences, kas šeit ir iesaistīts, un es uzskatu, tas nav pareizs signāls ja komisija piedalītos šāda veida sanāksmēs. Paldies! Paldies, Flotra kundze, lūdzu! Paldies! Un arī man ir liels prieks redzēt, ka komisija ir ieradusies un ka viņi pievērš uzmanību šim jautājumam. Es ceru, ka viņu loma ir lielāka ne tikai kā nolīgumu uzraugamu, un es ceru, ka viņi uzraudzīs arī pamatiesības visā Eiropā un uzmanīs arī Eiropas vērtības, to starp brīvu pārvietošanos. Manuprāt. Un no šī viedokļa raugoties, es domāju, ka ir jāiet tālāk nekā akrobātiskiem mēģinājumiem salīdzināt eh, franču valdības dažādus pasākumus, kurus dažkārt eh, citi apstrītai skaitā. Skaitā Francijas justīcijas priekšā, jo ļoti daudz izraidīšanas rīkojumi ir apturēti, kas, kā arī būtu nepieciešama konkrēta Eiropas komisijas eh, īpaša deklarācija, un es domāju, ka šis nožēlojamais pasākums varētu eh, būt izvērties par Eiropas mēroga Romu integrācijas pasākumu. Apgūt labās prakses, apliecināt eh, labo gribu, dinamismu Un ir nepieciešams apliecināt visiem, komisija apliecināt visiem pilsoņiem, ka tā garantē viņu tiesības Eiropā. Paldies, Gancas kundze. Thank you very much. Paldies. Arī man ir liels prieks dzirdēt, ka komisija tik aktīvi strādā ar šo jautājumu. Bet mums radās tāda sajūta un iespējas eh, rūpīgi sekojot notikumiem Francijā, ka komisija bija visai lēnīga un visai daudz svārstījās. Un, kad jūs pirmo reizi izteicāties runājot par šo gadījumu, jūs runājat par nacionālā kompetencijām, subsidaritāti, uh, Un īstais jautājums ir, vai pamattiesības tiek ievērotas. Manuprāt, nav pieņēmama šāda nostājuma uz pusi šādos gadījumos. Un uh, parlaments jau aicinājās komisiju vairākas reizes izstrādāt visaptverošu Romu stratēģiju Eiropā integrācijai. Un tagad šis jautājums ir kļūst vēl aktuālāks. Vēlētos dzirdēt, kā jūs to raugaties un kad komisija gatavojas sagatavot šādu stratēģiju. Paldies! Paldies, Ernesta kundze, lūdzu! Paldies! Man arī ir liels prieks, ka mēs varam runāt par to vismaz tādā provizoriskā fāzē šodien. Man ļoti aizkustina tas, kas notiek Francijā, bet patiesībā mēs nerunājam šeit tikai par Franciju. Mēs esam uh, redzējuši darbības, kas vērstas pret Romu mazākumu tautību arī citās valstīs. Man ir jautājums no juridiskās puses. Es vēlēs uzzināt, vai mēs nevarētu teikt, ka tas ir pret konstitūciju, pret likumu, ka tiek vērstas šādas vispārīgas darbības, lai pret kādu konkrētu mazākumu tautību. Un uh, vai tas nav pretrunā ar nediskriminācijas noteikumiem? Un treškārt, uzskatu, ka 12 miljonu romu tautības pārstāvju, kas dzīvo Eiropā, viņu dzīves apstākļi ļoti lielā mērā atkarīgi no tā, ko mēs darām šeit. Romēro kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu komisiju uzdot jautājumu par to, vai komisija E, paudīs savu viedokli par šo hārtas nosacījumu pārkāpumu, jo tik tiešām runāt par integrāciju šajā brīdī ir gandrīz vai paradoxāli, tāpēc, ka mēs runājam šeit par deportāciju minoritātei. Un vēstījums ir tāds, ka, ka lai tiek integrēti citi, bet kur, kuras valstis uh, E, tad integrēs e, vai, vai deportējošā, vai, vai e, šajā gadījumā Eiropas Savienības dibinātāja valsts, kas ir pilnīgi paradoxāli un liekolība. Mēs konvertējam, pārvēršam savu hartu vienkārši par, par saburzītu papīru šeit. Un šeit nav runa par brīvu pārvietošanos. Ja par to būtu runa, tad pasākums tiktu īstenots individuāli, Un šeit ir ne tikai Sarkozī valdība iesaistīta, bet arī eh, citas Eiropas eh, valdības. Un lielā eh, drāma, kas norisinās mūsu priekšā, ir rasisma vilnis, kas iet pāri Eiropai. Un ja mēs neko nedarīsim, tad pienāks brīdis, kad būs par vēlu. Tāpēc es gribētu zināt, kāds būs, kāda būs komisijas pozīcija šajā sakarā. Paldies, Bulderkungs, nākošais. Paldies, priekšsētāji arī es varu izteikties ātri. Paldies komisē par sniegtiem skaidrojumiem. Mans pirmais jautājums, ko jūs uzskatiet par galveno juridisko problēmu, vai tas ir, tas ir, manuprāt, tas to būtu jāsās individuāli. Un, cik man zināms, tiesas uh, Francijā jau ir darījuši zinām savu lēmumu, un tad kādas brūtkūtības tajā sakarā rodas komisijai. Otrs jautājums. 10 miljārdi eiro ir paredzēti patreizējās finanšu perspektīvās. Mēs esam pusceļā, un kādi ir sākotnējie rezultāti šiem projektiem, kas jau ir uzsākti? Paldies, Enģiju kungs, lūdzu. Paldies! Tieši tāpat kā kolēģis, domāju, ka Francijas valdības eh, darbība ir eh, deportācijas, un mēs nevaram nereaģēt. Es vēlētos sacīt, ka Romiem ir atsevišķas īpatnības, kas ir jāsaprot pirmkārt, un tikai pēc tam mēs varēsim viņiem palīdzēt, palīdzēt viņu integrācijai pieļautā kļūda ir tā, ka Romi netiek uzskatīti par Eiropas pilsoņiem ar tiesībām, bet tiek uzskatīti kā imigranti un pret, tādā veidā arī pret viņiem izturās. E, programmas Romiem attiec uz imigrantu e, integrāciju, nevis Eiropas pilsoņiem. Tāpēc viss, kas attiecas uz Romiem, ir jāievieš padziļinātā pētījumā, un tas ir jādara steidzami. Jūs teiksiet, ka ir bijušas, bijuši ļoti daudz pētījumu un aptaujas, bet ņemsim vērā rezultātus un vainu e, šie pētījumi nav tikuši veikt, vai arī rezultāti ir kļūdaini. Protams, Romiem ir nepieciešama integrācija, bet ne jau tāda integrācija jādara ar spēku. Pirmkārt, šeit ir runa par etnisku grupu, un tas mums ir jāsaprot. Paldies! Thank you. Paldies, Klais kungs. Paldies, priekšsēdāji. Tas, kas pārsteidz šajās debatēs, ir tas, cik uh, aģitēti cilvēki reaģē šajā tāpā runājot par deportācijām un rasismu un tam līdzīgi. Ja Eiropas Savienība vēlas eh, izveidot saikni ar Eiropas pilsoņiem, tad eh, mums ir jāstāsta padziļināti šeit. Francija ir izlēmusi īstenot pasākums, lai risinātu savas problēmas, un es eh, neuzskatu, ka būtu pārkāpt kādas Eiropas tiesības. Ir bijuši nosūtīšanas gadījumi, atsevišķos gadījumos viņi ir uh, risinājuši problēmas. Cilvēki, kas nelegāli ieradušies Francijā, dzīvoja nelegāli izveidotajās apmetnēs, bija vairāk pastrādāti noziegumi un, un um, Francijas varas iestādes arī attiecīgi rīkojās, reaģējot uz to. Un katra valsts ir tiesīga tādi rīkoties, un tas ir jārespektē, un mums kā Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties viņu iekšējās darīšanā. Gomes, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Patiešām mēs saduramies ar problēmu, kas ir visa Eiropas problēma. Te ir iesaistīta Eiropas pilsoņi, Romu tautība, ir iesaistīta Eiropas valdības, Eiropas likumi un pamatvērtības. Sarkozī valdība ir gājusi pārāk tālu un veicina tādējādi rasismu un ksenofobiju šāda kolektīva izsūtīšana un kriminalizācija ir pārāk tālu. Un tas vairs neatiec tikai uz Romu tautību. Tiek runāts arī par noziedzības statistiku, kas ir saistīta ar ro romāņiem, ne tikai romu mazākumu tautību. Tad šī problēma iet pārāk tālu, tā ir visas Eiropas problēma Mums ir ļoti labi integrācijas paraugi, piemēram, Spānija, bet integrācija nav iespējama, ja valsts varas iestādes pretojās. Un es vēlos uzdot jautājumu komisijai, ko var teikt par Bezisko kunga, Rumānijas prezidenta reakciju, kurš ir izteicis ļoti nepatīkams komentārus attiecībā uz Romu mazākumtautības integrāciju viņu pašu valstī. Komisija tiešām vēlas būt šāds godīgs vidutājs integrācijā. Un tādēļ es vēlos jautāt komisijai, vai jūs esat gatavi rīkoties, lai nosodītu Sarkozī un citas valdības, kas šādi nepieņemi rīkojas un kā tika teikts vairākās formos, tas ir pretrunā ar Eiropas tiesībām un arī pretrunā ar Lisabonas līgumu. Eh, priekšsēdētāji, paldies, paldies, ģenerāla direktori. Es gribētu sniegt dažu skaits par Francijas re realitāti, lai eh, ik viens varētu šeit mazliet varbūt relativizēt šo jautājumu. Francijā ir aptuveni 36 tūkstoši Romu ar Bulgārijas Rumānijas izcelsmi. Viņi ir eh, daudz vairāk Spānijā. Un Itālijā to skaits ir vēl lielāks. Tāpēc Sarkozī Eh, Sarkozī priekšlikumi un uzteikumi ir pilnīgi nepieņemami. Ir jānorāda, ka Francijas valdība ir ar skaitļa politiku attiecībā uz izraidīšanu, ka šī skaitļa politika ir noteikta uz 25-30 izraidīšanām gadā, lai varētu cīnīties pret nelegālu imigrāciju. Un šajos 25 līdz 29 tūkstošos cilvēku, kas izraidīti katru gadu, ir 6 līdz 9 tūkstoši rumāņu. Viena ceturtā daļa izraidīšanu Nu, Francijā tā attiec uz Eiropas pilsoņiem, uz Romiem. Viņi atgriežas, e, tie atgriežas, e, atgriežas katru gadu, viņi var gadu laikā vairākas reizes izmantot šo, tik tiekļaut šajā, šajā skaitā. Kopš šīs vasaras Romu apmetnes ir pakļauts policijas skām e, procedūrām. Uh, Eh, un nenotiek analīze. Analīze, eh, šeit nav nekādas analīzes. Policisti ierodās ar rīkojumiem, kas ir visi uzrakstīti pilnīgi vienādi. Kā, kā mēs varam runāt par uh, par individuāliem gadījumiem, ja visi rīkojumi tiek eh, formulēti vienādi. Notiek kolektīvās izraidīšanas, un tieši šis termins arī jāizmanto. Eh, jāizmanto. Un es ģenerāla direktorē pretēji Buzutilkungam gribētu lūgt komisiju izskatīt Francijas re realitāti pietiekami ilgā laikā, ka, lai tā iepazīstas ar NVO un pilsonisko sabiedrību, ar organizācijām, kas strādā ar Romiem. Uh, Visiem Eiropas parlamentāriešiem tika izdalīts eh, ziņojums, un es arī ceru, ka jūs šo ziņojumu saņemsiet. Paldies, nākošais runātājs Porcelīno. Grazie, grazie la direktrice generāla. Paldies, un paldies ģenerāldirektorei. Pilnīgi skaidrs, ka šī problēma ir Eiropas līmenī, ir pārkāpts Eiropas pilsoņu pamatiesības ir veikta diskriminācija pret Eiropas pilsoņiem viņu etniskās identitātes dēļ. Un ir izsniegti šie izsūtīšanas rīkojumi. Mums ir ļoti rūpīgi jāraugās uz to, kas notiek Francijā Sarkozī valdības vadībā. Jau pirms kādu laiku šī pati situācija netik lielā apmērā, bet bija novērojama Itālijā, kur uh, tika vērsti pasākumi pret Romu mazākumu tautību, tika uzbrukts viņu nometnēm un radās tādas rasistiskas naids. Plašsaziņas līdzekļos tika ziņots ļoti plaši par šo fenomenu. Jā, komisija izrāda interesi šī gadījumā, bet viņa izrādītā interese tomēr ir pārāk maza. Un ir jābūt arī ļoti piesardzīgam attiecībā uz to, kā un kad mēs reaģējam uz šādiem gadījumiem. Un, ja mēs sakām, ka šie pilsoņi netika integrēti, tad kas tad notika ar visiem līdzekļiem, ko mēs piešķīram integrācijas nodrošināšanai? Un radās, rodas draudi, ka līdzīgi pasākumi varētu tikt īstenoti citās valstīs. Itālijā jau ministrs ir pateicis, ka viņš ies pat vēl tālāk nekā Sarkozī. Ja paldies, Un es vēlētos uzzināt gadījumos, ka jūs noskaidrot, ka deportācija ir pārkāpja Eiropas likumu, un man ir pārliecība, ka tā arī ir, un ka jūs to secināsiet, tad uh, šādos gadījumos kā jūs reaģēsiet un ko jūs teiksiet Francijas valdībai? Paldies! Gijom, kundze, lūdzu. Gijoma nākošais runātājs. Jā, es vēlētos piebilst, ka. Uh, Francija Romu ziņā ir kļuvusi par, eh, par grēkāzi, un savā veidā tā ir maska pol, e, ekonom, politiskās eh, ekonomikas un sociālās politikas neefektivitātei. Es gribētu zināt, kāds, eh, kāds ir turpmākais likstenis tekstam, kas tika pieņemts attiecībā mm, uz Romu integrāciju, kas tika pieņemts martā, un otrais jautājums, kādi ir komisijas nolūki, lai konkrēti panāktu to, ka dalībvalstis uz kurām attiecas šis jautājums, un šeit nav runa tikai par Bulgāriju, Rumāniju un Franciju, lai šīs dalībvalstis atbildīgāk izturētos pret saviem pienākumiem attiecībā pret Eiropu, pret saviem pienākumiem un arī pret Romu integrāciju. Paldies, Vanders Topakungs! Dank u wel, voorzitter. Um, ik deel het, uh, de mening van mijn buurman. Paldies, priekšsētāji. Es varu piekrist tam blakus sēdētājiem, ka tiek izmantoti visai smieklīgi termini šīs debatēs. Eiropas parlaments saka, ka tas ir nepieņemami, kas notiek. Es īsti nezinu, kāda detalizēta ir situācija Francijā, tādēļ es nevaru apgalvot, ka šie cilvēki tiek izsūtīti nelikumīgi. Uh, Es zinu, ka Nīderlandē trešajai daļai no Roma mazākumtautības ir noziegumi vēsturē, un arī mūsu ministri ir teikuši, ka šādējādi rīkojoties Roma mazākumtauta pati sevi izslēdz no sabiedrības. Es pat nezinu, vai mums kaut kas ir jāsaka, Francija dara, kas tai pienākās, manuprāt, dara to ļoti labi. Un manuprāt, iespēja izraidīt Eiropas Savienības pilsoņus būtu jāpaplašina un būtu jāpadara vēl stingrāk nekā tas ir šobrīd. Un tādēļ es teiktu komisijai lieciet Franciju mierā, un tas būtu tas labākais risinājums. Thank you. It's been... Lies, paldies. Jā, 20 deputāti ir izteikšies 25 minūšu laikā, bet, nu, diemžēl, nu, gribu cerēt, Lība komitejas locekļi sapratīs, ka nu, Libela locekļi būs pateicīgi, ka tulki paliks uz minūti ilgāk, lai varētu uzklausīt ģenerāldirektors uh, Labais kundzes atbildi uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, paldies, un piecas minūtes, lai atbildētu uz visiem, tas nav pārāk daudz, taču es gribētu te tematu sagrupēt. Pirmkārt, es domāju, ka. Kā uzstāšanās parāda to, cik šī problēma ir sarežģīta, tā nav nebūt vienkārša un tā ir jāskata no vairākiem viedokļiem un aspektiem. Par pirmo jautājumu grupu, kas attiec uz juridisko situāciju, es vēlos sacīt, ka komisija ir līgumsargātāja komisija ir atbildīga par eh, korektu un pareizu Eiropas eh, tiesību īstenošanu dalībvalstīs, un sanāksmes, kas notiek ar Francijas tēmē iestādēm un varas iestādēm, ir ar mērķi eh, pārliecināties pār notikušiem faktiem, gūt skaidrojums, paskaidrojums un arī skatīt jautājumu brīvas pārvietošanās aspektā, kā arī pamattiesību aspektā un it īpaši eh, not, noteikt, kādi tad ir, kāda ir faktu realitāte. Un šāda tikšanās notiks eh, drīzumā ar Francijas eh, varas un lemēģies tādiem. Runājot par jūsu uzdodājiem jautājumiem, kad komisija paudīs savu viedokli. Komisija izteiksies pēc tam, kad tā būs eh, uzklausījusi visus faktus. Es ceru, ka rītdienas sanāksim būs komisija ļoti noderīga un ka komisija nākamajā nedēļā varēs uzklausīt vicepriekšsēdētājs Redinga ziņojumu pār šiem apstākļiem. O, o, un mēs vēlamies sniegt skaidrojumus, precizējumus un ceram, ka varēsim izteikties maksimāli drīz, varētu, mēs varētu sagaidīt, ka jau nākamās nedēļas debatas būs iespēja to darīt. Runājot par jautājumu grupu, kas attiecas uz desmit miljardiem, kas veltīti Romu integrācijai un kā šī nauda ir iztērēta. Protams, komisija sadarbojas ar attiecīgajām dalībvalstīm un atcerēsieties jūs varbūt, ka visi struktūra fondi ir dalītā pārvaldībā un galvenokārt tā ir dalībvalstu atbildība īstenot šos projektus, bet, protams, arī tas ir viens no tematiem Eh, sanāksmē, komisijas sanāksmē. Un komisija jau ir eh, strādājusi pie tā, lai varētu dalību valstīm palīdzēt identificēt noturīgos projektus un noteikt, turpināt strādāt un vairot darbības šajā jomā. Tāpat arī tika uzdots jautājums par Romu specifiku, par īpatnībām, protams, ka tas tiek ņemts vērā. Protams, ka visi šie elementi ietilpst uh, laba risinājuma rašanas sarežģītajā uzdevumā. Protams, vēlreiz ir nepieciešams uh, atgādināt, kā Pārdomas ir jāturpina. Mēs turpinam pārdomas divos aspektos, gan juridiskajā, gan integrācijas pasākuma aspektā, un komisijai vēl ir jāuzklausa Redings kundzes ziņojums, domājams, nākamajā nedēļā, un e, e, cerams, komisija piedalīsies debatēs plenārsēdē. Tāpat arī runājot par komisijas dalību sanāksmē kuru organizē Francijas varas iestādes iekšlietu ministriem. Komisija bija uzaicināta uz šo sanāksmi, un kom, kompetentā komisāre Malmst, Malmstrēma arī tajā eh, piedalās. Paldies vēlreiz, turpina priekšsētātājs par sniegto skaidrojumu, un vēlreiz vislabākie vēlējumi Eh, jūsu darbā. Paldies, eh, saka priekšsēdētājs arī tulkiem par papildus 5.